Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei. Labdien visiem! Gribu pasludināt šo lūgumrakstu komitejas sanāksmi par atklātu. Šeit ir klāt arī komisijas, es atvainojos, komisijas pārstāvi atvainojos, jo viņi nevarēja vēl būt šobrīd krāt, klāt. Gribēju precizēt, ka, ka Šeit piedalās arī Austrijas parlamentu pārstāvu delegācija, ko uzaicinājusi viena no mūsu komitejas deputātēm. Tātad viņa piedalīsies mūsu darbā. Runājot par darba kārtības projektu, ir pierosināts neliels pārmaiņas. 15. punkts, kur runājam par lūgumu rakstu numuru 791. Ehm, šajā gadījumā lūgumrakstu iesniedzējs eh, um, tiks, izskatīt, tiks šeit izskatīts cits jautājums 14, eh, numur 14, 28. novembrī, kas tika iesniegts. Tālāk. 2011. gada, tad 8. punkts 385, kas eh, attiec uz Viklaus grāfisti un ko iesniegusi Makmanusas kundze. tāpat arī Darijas Bovenfektī lūguma raksts numur 88, tāpat arī 14. punktā minētais lūguma raksts par piekļūšanu informācijai par tēva apcietināšanu un sodīšanu, ko iesniegusi Gomes Sangulo kundze. Tāpat arī 16. punkts, 1032. lūguma raksts par diskrimināciju attiecībā uz absolventiem, tajā brīdī, kad viņi stājas Spānijas universitātēs, um, to iesniegusi Manuela, to iesniedz Manuela kungs. Tāpat arī nākamais punkts, 1097. lūguma raksts, kur, runā, kur tiek runāts par izglītības pabalstu piešķiršanu. Eiropas patentu birejas par darbiniekiem, un to iesniedz Dehāna kungs, 18. punkts, 1031. lūguma raksts par diskrimināciju saistībā ar Francijas ārvalstu izglītības aģentūras uzlikto mācību maksu, ko iesniedzis Moen kungs. Šie lūguma rakstu iesniedzēji, tie, šo, viņus pārstāvēs. Uh, um, vietējais pārstāvis. Tāpat arī nākamais 76. E, lūgumraksta iesniedzējs Austinkungs nevarēja būt klāt, un viņu aizstās, viņu pārstāvēs šeit cits pārstāvis. Diskusijas par e, pirms norisināsies nu, par šiem jautājumiem pirms 11.30, kad sāksies koordinātāra sanākste. Tālāk parsim pie otrā pagal, darba kārtības punkta, ja nav iebildumi par protokoliem iepriekšējiem sanāksmēm, kas notika šī gada 12. jūlijā un 19. un 20. septembrī, tad uzskatīsim šos protokolus par apstiprinātiem. Vai nav iebildumi? Nē. Tālāk par lūgumu rakstu. Uh, eh, To lūg, saraksts ar lūgumrakstiem, kas tikuši iesniegt, kas atzīst par atbilstīgiem, ir nodots jums, nosūtīts jums, godātie komitejas deputāti. Un, ja nebūs iebildumu, tad tā tas arī tiks skatīts. Tālāk, ceturtais darba kārtības punkts. Ja atsevišķi deputāti vēlas izskatīt citus jautājumus, tad lūdzu to darīt tagad. Par to mums informēt. Šādi priekšlikumi līdz šim nav saņemti. Uh, citu priekšlikumu nav, labi, nu tad ķersimies pie darba kārtības tās pamatīspratnē un lūk, runāsim par ziņojumiem un atzinumiem. Pirmām kārtām par vides pasākumu jomu, kur runāsim par uzticības vērošanu un padziļinātām zināšanām un rēģēšanas spēju. Atbildīgā komiteja ir ir NV komiteja, un mēs sagatavojam atzinumu. To sagatavoja Čičester kungs. Došu vārdu Čister kungam, lai viņš mūs tad arī iepazīstina ar mūsu komitejas sagatavotu atzinumu. Lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšādātāji. Nu, nevaru gan apsolīt, ka iepazīstināšu jūs ar to atzinumu tikpat straujā tempā, kā jūs uzsākāt šo sanāksmi, bet tomēr darīšu visu, kas manos spēkos. Godātie kolēģi, lieku jums priekšā šo atzinumu projektu, kurā esam centušies panākt līdzsvaru starp vairākiem jautājumiem, bet varbūt pats svarīgākais attiecībā uz šo atzinumu ir pirmais punkts. Un šeit runājam par to skaitu lūgumrakstu, kas nonāk pie mums attiecībā uz vidas jautājumiem. Nu, protams, tas ir tas izējas punkts mūsu atzinumam. Protams, ka mēs vienmēr vēlamies atbalstīt šādu veidu lūgumrakstus tajos gadījumos, ka tiem ir pamatots eh, iemesls. Un, kolēģi, jūs jau zināt, ka mēs aicinām dalībvalstis vienmēr arī sagatavo, eh, sadarboties ar mums. Vienmēr sakam, lūk, ka atsevišķas dalībvalstis varētu būt, nu, krietni aktīvākas īstenojot šādu sadarbību. Protams, vēlamies panākt arī līdz, līdzsvaru starp veselīgu tautsēmniecību un nepieciešamību aizsargāt vidi. Tāpat arī vēlamies, lai vietējās eh, sabiedrība gūtu teikšanu šādu līdzsvaru noteikšanā, jo, protams, ka tas visvairāk ietekmē, ietekmē iedzīvotājs tieši uz vietas. Un tāpēc um, apmēram Te, te varam arī teikt, ka lūk, eh, tieši dalībvalstu pilsoņi ir tie, kas vislabāk varētu noteikt prioritātes, kas būtu īstenojams viņu konkrētajā teritorijā, viņu uh, dzīves vietā attiecībā arī uz vidas aizsardzību. Tālāk mēs runājam arī lūk par tiesību aktiem Eiropas Savienības mērogā, te minam arī Lielbritānijas, var minēt Lielbritānijas pieredzi jo nacionālās varas iestādes ir tāda tendenci sagatavot ar vien vairāk, vairāk tiesību aktus un eh, jau esošos tiesību aktus vēl papildināt ar papildus normām no savas puses. Un gal galā tad šāda tiesība akta nebūtu vairs nav tik pievilcīga, un parasti vaina tad par to īstenošanu tiek likta uz Briseles pleciem. Turklāt jāpaturprātā, ka šāda veida tiesību aktu izmantošana var radīt pretestību Eiropas mēroga vidas aizsardzības pasākumiem kopumā. Un tāpēc mēs vēlamies, lai dalība valstis būtu ļoti piesardzīgas tajos gadījumos, kad tās izvēlas iet tālāk par tām prasībām, kas konkrēti noteikts direktīvās vidas pasākumu, vidas pasākumu jomā. Tālāk piektais punkts Es saprotu, ka par to saņemšu jautājumus, tāpēc varbūt par to šobrīd tik sīk nerunāšu. Gribu tikai vērst jūsu uzmanību, tāpat arī uz sesto punktu, kur sakam, ka augsti informēšanas un pārdzības standarti ir nepieciešami. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji saprastu, uz ko mēs aicinām vidas politikas jomā. Tas ir svarīgi, lai iedzīvotāji piekristu mums, lai viņi būtu viensprāts un tādā veidā arī, nu, plecu pie plecu palīdzētu mums aizsargāt vidi. Augstu vērtējumu tāpat arī vidas novērtējumu ieviešanu. Un tomēr aicinām tos izstrādāt, ņemot vērā zināmu līdzsvaru starp lūk ekonomikas mērķiem un vidas aizsardzības mērķiem. Un visbeidzot, Atzinuma noslēgumā mudinām komisiju rast risinājums, kas ļautu mazināt pretrunas starp vidas politikas jautājumiem un zivsēmniecības, kā arī kopējās lauksaimniecības politikas prioritātēm. Jo KLP, kā arī zivsēmniecības politika, varbūt varētu tikt labāk saskaņota ar mūsu vidas mērķiem. Un, protams, ka vidas aizsardzība nāktu, protams, par labu gan florai, gan faunai. Un visbeidzot, aicinām dalībvalstis īstenot Eiropas Savienības vidas tiesību aktus skaidri, vienkārši un tādā veidā, kas sabiedrībai pieņemami. Lūk, tādi ir ierosinājumi, ar ko nākam klajā mēs no komitejas puses, ierosinu šo atzinumu nodot tālāk mūsu draugiem vidas komitejā. Nu, redzēsim, cik um, cik atvērtām rokām viņi uztvers mūsu ierosinājumus, bet, nu, nodot tālāk, katrā ziņā šo dokumentu varam. Paldies, saka priekšādātāji. Paldies, Čičester kungs. Tagad gribētu lūgt eh, pārstāvi no komisijas. Viņš nāk no vidas komitejas. Lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, Paldies priekšādātāji. Paldies arī referentam. Paldies par šo atzinumu. Piekrītu šim pirmajam punktam, kur jūs runājat par lūgumrakstu skaitu. Jūs saņemat ļoti tos ļoti lielā skaitā un ļoti daudz sūdzību tieši par vidas jomu. Un tāpēc, lūk, runājot par vēl citiem jautājumiem. Tas ir viens no, viens no svarīgākajiem pir, prioritātēm. Marta paziņojumā mēs runājam par to, kādā veidā veicināt pasākumu īstenošanu no dalību valstu puses. Un eh, jūs jau priecāsieties dzirdēt, ka šodien arī par to runāsim. Problēma parasti ir tāda, ka eh, lū, tiek meklēts risinājums eh, parasti dalību valstu līmenī no lūgumrakstu iesniedzēju puses, un viņi neko nespēja šā, savā jautājumā atrasināt. Šādi risinājumi nav pieejami, un tāpēc viņi vēršas tālāk lūk, lūgumrakstu komitejās. Protams, ir tālāk labāk jāinformē iedzīvotāji par viņu tiesībām, arī attiecībā uz vidas pasākumiem un jāveicina reaģēšanas ātrums, labāk piekļuvi tieslietu iestādēm. Nu, lūk, par to runājam savā paziņojumā, runājam, lūk, par atbilstīgu tiesību aktu īstenošanu, par šo tiesību aktu īstenošanu atbilstīgā veidā, lai netiktu izvēlēti tikai tie tiesību akti, kas dalību valstīm patīk vislabāk un tā tālāk. Uh, Tāpat man patīk arī šī saikne, ko jūs minējāt attiecībā uz vietējo sabiedrību, jo, protams, ka viņi ir tie, kas zina vislabāk, kas uz vietas nepieciešams. Šis aspekts mums pilnīgi noteikti ir jāskat sadarbojoties ar dalību valstīm, jāskatās, kā labāk nodrošināt sadarbību ar, sab ar vietējiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem, piemēram, lūk, varētu tikt slēgt partnerības nolīgumi starp dalību valstīm un, un sabiedrību. Es domāju, ka tas būtu atbilstīgi. Paldies vēlreiz par šo atzinumu. Paldies, turpina priekšsādātāji. Es arī gribu teikt paldies e, jums, Čiķis un kungs, nu ņemot vērā, ka šis dokuments tiek skatīts pirmoreiz mūsu komitejā, došu vārdu arī kolēģiem. Un vispirms tā būs Aukens kundze. Paldies, priekšsādātāji. E, Sandrīna Beljē ir atbildīga par šo jomu. Un mēs jau nesam tāda parasta komiteja, protams, tāpēc es varu viņas vārdā izteikties un uh, adresēt šos izteikumus jums, Čiķestrunkungs. Pirmām kārtām gribu teikt, ka piekrītu uh, 1, 4, 8, 8 pirmais, sastais, astotais un devītais punkt, punkti, man liekas, ļoti pieņemami. Jūs teicāt, ka meklējat līdzsvaru. Nu, tad šķiet, ja jūs nebūtu meklējis līdzsvaru, tad acīm redzot, eh, te būtu vēl kaut kas daudz dīvaināks, jo es domāju. Nu, šeit ir tā, ka es, nu, tas būtu apmēram tāpat, kā es teiktu, ja Greenpeace un būtu gala teikšana jebkuros jautājumos, kas saistīti ar vidi. Jo šeit nav līdzsver, šeit nav neutrālitātes. Kad lasu šo atzinumu, man rodas tāda sajūta, ka saskaņā ar jūsu teikto Mums pat nav vajadzīgi Eiropas vidas tiesība akti. Viss būtu izdarāms vietējā līmenī, un ja iedzīvotājiem uz vietas tas patiktu, tad viss būtu kārtībā priecājos tomēr redzēt šomēr šo papildus punktu par lauksaimniecību un zivsaimniecību. Bet ja mēs atstājam to šādā formā, ja atstājam runājam te tikai un vienīgi par koordināciju, tad taču jūs zinat, kas notiks. Tad tādā gadījumā eh, notik, būs liels problēmas. Mums Dānijā ir milzīgas cīņas starp lauksaimniekiem. Viņiem ir pilnīgi vienalga, ka tiek slēgts kaut kādi ūdens padevis ceļi, ka daba pamazām izzūd, mazinās daudzveid, bioloģiskā daudzveidība. Uh, tāpēc, ka, lūk, visa fauna flora tiek nogalināta, jo lauksemnieki domā, ka viņi nu gan zina, kā parūpēties par dabu. Un tāpēc šobrīd Dānijā ir ļoti problemātiska situācija. Un tāpēc neesmu gluži pārliecināta, ka tā vēsts, kas mums no šīs komitejas būtu jānodod tālāk, būtu tāda, lūk, jau aizverieties, liecieties mierā un ļaujiet zivsemniekiem un lauksemniekiem rīkoties un darboties. Jo tad, kad lūgumraksts iesniedzēji nāk pie mums, tad viņi aicina pe, uz kaut kādu veidu Eiropas ietekmi, kas uh, ļautu ietekmēt vidas aizsardzības pasākumus. Un jāsaka, to atzinumā es neredzu. Bet, nu, Sandrīnai pateikšu, jā, ka jūs, protams, darat visu, uh, kas ir jūsu spēkos, lai ņemtu vērā, piemēram, arī viņas viedokli. Paldies, saka priekšādātā Jaukens kundzei. Nākamais runātājs. Jā, äh, vielen dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju izteikties Kolārskas Babinskas kundzes vārdā. Viņa ir ēnu referente, kas diemžēl nevarēja ierasties. Es gribēju teikt, ka šis ziņojums man šķiet pieņemams, pretrunā tam, ko teica Aukens kundze. Es priecājos par ceturto punktu. No vienas puses tajā ir uzsvērts, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams vīdas tiesības, bet, protams, tām nav nekāda uh, pamatojuma, ja dalība valstis ieviesīs pārliecīgu regulējumu. Tas nekādā gadījumā nenāks par labu konkurencei. Protams, vīdes aizsardzību mēs nevaram uh, ielikt uh, tā kā vienas valsts robežās. Nu, jau, piemēram, vienā strauta pusē ir spēkā vienas tiesības un otrā strauta pusē spēkā ir otras tiesības. Tas uh, gluži pieņemam nav. Tādēļ Eiropas Savienībā ir nepieciešami konkrēti vides standarti. Wichtig. Šis atzinums man šķiet ārkārtīgi svarīgs. Es domāju, ka to varētu arī uh, izmantot kā uh, atzinumu nosaukumu. Vairāk uh, uzticības, pateicoties vairāk informācijai. Es domāju, ka ir nepieciešams vairāk informācijas, un tas mūsu darbu noteikti atvieglotu. Eh, vēl daudz, kas ir jāveic, un vietējā līmenī eh, un arī dalību valstu starpā ir jābūt labākai informācijas apmaiņai. Mana politiskā grupa izstrādās arī vairākus grozījumus pirmām kārtām. Mēs eh, gribētu runāt par informācijas apmaiņu, un tam ir jābūt uh, tādam guldākam procesam, kas notiks starp dalību valstīm, ja, piemēram, ir informācijas apmaiņa starp Čehijas republiku un Vāciju, tad tai ir uh, jānorisinās pietiekam veiksmīgi. Nu, es negribu te nevienu pusi kaut kādos pārkāpumos vainot. Uh, bet, diemžēl, joprojām pastāv informatīvās barjeras. Tā tad eh, labā roka nezin, ko dara kreisā un otrādi. Informācijas apmaiņai ir jārinis, jānorisinās gludi, lai varētu radīt arī uh, vairāk uzticības un gribētu šeit pieminēt arī vietējo un reģionālo līmeni. Nu nav jau nekādas uh, jēgas, ja, uh, piemēram, sazināsies un darbu koordinēs uh, savā starpā tikai galvaspilsētas. Un vēl runājot par citiem aspektiem komitejā, tad, kad uzklausām komisijas atzinumus, tie, tātad mēs uzdodam jautājumus komisijai, komisija jautājums tālāk uzdod dalību valstīm un pēc tam atbild mums. Uh, un tad eh, kāds eh, deputāts eh, pasaka komisijai, ka viņam īstenībā paša, paša mājās notiekošais šķiet pavisam savādāk. Nu, es arī pats veicu tādu nelielu eksperimentu. Mēs uzdevām jautājumus komisijai, un es lūdzu, lai Čehijas kolēģis sazinās ar uh, kolēģi uz vietas, kas ir atbildīgi par šo jautājumu izskatīšanu dalību valstī, bet viņi vispār šos jautājumus no komisijas nebija saņēmusi. Protams, mēs varam pieņemt, ka komisija nosūta jautājumus dalību valstīm, bet uh, tos saņem tikai viens cilvēks, kas ir atbildīgs uh, par šo jautājumu apstrādi, bet uh, ci par citām lietām viņam nav nekādas saprašanas. Bet darbā taču ir jāiesaist arī visi iestādi, nevis tikai viens cilvēks. Uh, Un, protams, šāds šādas atbildes, ko mēs saņemam, bieži vien uh, ir nepilnīgas noskaiti, uzskaitīto iemeslu pēc. Tādēļ vajadzētu palūgt, lai šie jautājumi patiešām tiktu tālāk adresēti atbildīgajām iestādēm, kas uz jautājumiem patiešām var atbildēt, nevis kaut kādam darbiniekam, ierēdnim, uh, kas strādā uh, galvaspilsētā un kura kompetencē ir atbildēt uz uh, komisijas uzdotiem jautājumiem, un iespējams viņam jau tur ir gatavas uh, dažādas atbildes. Par piekto punktu šķiet uh, neesmu īsti droši, vai tur ir kāda vaina tulkojumā iezagusies vai kā, proti par jaunās enerģijas ražošanas iespējām. Uh, atzīst, ka to nav iespējams izdarīt neietekmējot vidi, bet pēdējais teikums, es te īsti nesaprotu, kas te ir teikts piešķirt ainavas saglabāšanai pēc ražošanas izbeigšanas. Varbūt, ka referents man varētu pastāstīt, ko viņš īsti gribēja ar to pateikt. Nu, vācu valodā tas eh, neizklausās īsti labi, tātad nevar saprast, kas ar to īsti ir bijis domāts, bet savādāk. Uh, par 99% eh, šis ziņojums mūs apmierina. Mēs iesniegsim grozījumus, bet domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, jo ļoti daudzas eh, petīcijas, jeb lūgumraksti, ar ko sastopamies ikdienas darbā, ir saistīti tieši ar caurskatāmības trūkumu. Paldies! Domnule Buštināro, Vitskuvin. Paldies, Bustināro kungs, došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Le întâlnim zilnic în activitatea comisiei noastre. Šajā te atzinumā mēs atradam tādas lietas, ko mēs ikdienā, ar ko ikdienā saskaramies mūsu komitejā. Tā teica mūsu kolēģi, ja, un es tam arī pilnībā piekrītu. Ir nepieciešama kopīga interpretācija visām normām un noteikumiem, kas jau pastāv. Tas ir absolūti nepieciešams. Jo šobrīd šī interpretācija ir pretrunīga starp dažādām dalību valstīm un starp dažādiem lēmumu pieņemšanas līmeņiem. Ir atšķirīgas interpretācijas arī dalību valstu vidē attiecībā uz pārrobežu vidas projektiem. Tas, protams, rada problēmas. Es uzskatu, ka interpretācijai noteikti jābūt vienotai jaunā direktīva par vides jautājumiem, ko gatavo attiecīgā ģenerāla direkcija. Šajā direktīvā noteikti ir jāparedz šādi ļoti vienkārši pamatelementi, kas palīdzēs ieviest kopīgus interpretācijas principus vai mehānismus vismaz, kas palīdzēs nonākt pie vienotas interpretācijas konflikta gadījumā. Otrakārt, Ja mēs runājam par atbildes sniegšanas termiņiem, par pasākumu ieviešanas termiņiem, tad tiem ir jābūt vienotiem visām iesaistītajām pusēm. Nu, piemēram, šodien Mēs runāsim par vīnes lidostas paplašināšanu, un tur ļoti svarīgi būtu ievērot termiņus. Un tas nav vienīgais jautājums. Tad, kad mēs būsim atrisinājuši šīs problēmas, tad būsim arī tikuši vaļā no tādām izjūtām, ka dažas valstis vai daži reģioni it kā esot komisijas privileģētā stāvoklī, mūsu komitejas, petī komitejas privileģētā stāvoklī. Uh, piemēram, attiecībā uz krā, piekrastes zonām. Ja būs vienādi līgumrakstu iesniegšanas noteikumi un arī vienāda interpretācija, tad visi jutīsies tā, ka pret viņiem izturas kā pret vienlīdzīgiem. Vēl kāds jautājums. Ko darīt, lai sākot no 2018. vai pat no 2014. gada uh, kad sāk strādāt jaunais parlaments, jaunā komisija, kad būs jaunā daudzgada finanšu schēma. Kā mēs varētu nonākt šajā laikā pie patiesas Eiropas uzraudzības, izsekošanas un izvērtēšanas sistēmas? Domāju, ka ir jāmācās no mūsu pagātnes kļūdām un pieredzes. Gribu pateikties Čičester kungam par prezentēto atzinumu. Man politiskā grupa iesniegs grozījumus Taču es gribētu teikt, ka kopīgā pieeja un pamata filozofija šim te atzinumam mums visnotaļ pieņemam, un mēs tādēļ gribam pateikties Čičester kungam. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Breiklenda kungam. Varbūt viņam ir kaut kas piebilst. Uh. Dau cuvântul în continuare domnului Chichester pentru a încheia această... Ja viņš neko nevēlas teikt, tad aicināšu izteikties Chichester kungu šo debašu nobeigumā. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem, tāpat arī kolēģiem par konstruktīvajiem komentāriem, kas ir visnotaļ nu noderīgi. Jāatzīst, es būšu ļoti, es būtu ļoti satraukts, ja Okens kundzei pilnīgi viss liktos apmierinoši. Liels paldies par eh, šiem te eh, nelieliem koriģējumiem un arī pateicos viņai par laipniem vārdiem, kas attiecinām uz tiem punktiem, kas viņai patika tomēr. Varbūt Aukens kundze ir nedaudz pārpratusi man. Es nemēģinu apiet kopienas tiesību aktus ar līkumu, nebūt nē. Es vēlos palīdzēt tādā veidā, ka vietējām pašvaldībām un vietējām kopienām būtu pieņemamāki šie noteikumi un viņi justos tā, ka viņiem ir jāpiedalās to īstenošanā. Es nedomāju, ka šie divi mērķi ir pilnīgi nesavietojami, tātad Eiropas noteikumi un arī vietēja, vietējā pozitīvā attieksme. Mēs vēlējāmies panākt līdzsvaru starp e, e, vīdes prioritātēm un ekonomiskajām vajadzībām it īpaši šī brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā. Uh, Citu deputātu komentāri, jāsaka, Jāra komentāri bija uh, nedaudz uh, patīkamāk man nekā Aukenskundas komentāri, un tos es ar lielāku prieku noklausījos. Jā, tā, nu tas ir. Uh, Īpaši man patika jūsu ieteiktais nosaukums - lielāka uzticība, saņemot vairāk informācijas. Man liekas, ļoti labs priekšlikums. Jāra kunga teiktais par labāku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm ir ļoti labs ieteikums. Es ceru, ka jūs iesniegsiet grozījumu par šo tēmu, tādējādi papildinot atzinumu tekstu. Jāra kungs uzdev jautājumu par piekto punktu atzinumā. Piektais punkts atgādina, ka ir nepieciešami daudz un dažādi enerģijas avoti, ka mums ir jāizstrādā jauna kapacitāte. Tajā brīdī, kad tiek uh, slēgta kāda energostācija, vai tā būtu ar ogli darbinām, vai hidroelektrostācija, vai atomelektrostācija. Uh, Jaunās kapacitātes, nu, piemēram, vēja enerģija vai saules baterijas, vai tās būtu um, atomelektrostācijas vai slānekļa gāze, tas viss ietekmēs vidi. Angliski mēs rakstam, ka Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jādod prioritāte labai, labas ainavas saglabāšanai. Tas nozīmē, ka mums ir pēc uh, energostacijas slēgšanas jāatjauno tāda ainava, kāda tur bijis pirms tika uzbūvēts šis rūpniecības objekts. Tātad tur ir nepieciešams ieviest zaļus lauks. Es ceru, ka man draudzē no Okeanas kundze arī varētu piekrist šādam uzstādiem. Bostonārī kungs, paldies jums! par tiem komentāriem, ko jūs izteicāt par vienotu noteikumu interpretāciju. Paldies! Paldies priekšsēdētājs kundze, zinu, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 13. novembrim, kas ir jau nākam nedēļ. Un eh, ar prieku gaidīšu, uzņemšu šos grozījumus un izskatīšu tik līdz tie būs iesniegti. Paldies! Aukens kundze, jūs lūdzu gribētu kaut ko teikt? Man šķiet, ka tad, kad jūs aicināt ieviest līdzsvaru starp vīdi un ekonomiku, tad šī interpretācija atkarīga no tā, cik īs, cik tuvredzīgi jūs esat ekonomiskajos jautājumos. Man ir pieci mazdēli, un tādēļ man ir garāks skatījums uz nākotni. Es uzskatu, ka arī maniem bērniem, mazbērniem un viņu bērniem ir e, jādod iespēja saņemt pietiekami tīra apkārtējā vide. Ja jums ir tāds ļoti tūredzīgs skatījums, tad to jūs nekādā gadījumā nevarat nodrošināt. Jārkungs, lūdzu. Jā, es Aņā. E Unser Berichterstatter versucht ja gerade das Gleichgewicht äh, zu finden. Ich denke, unsere Es domāju, ka referents mēģina atrast pareizo līdzsvaru. Protams, mūsu uh, nākamajām paudzēm ir tiesības uh, gan baudīt uh, skaistu vidi, skaistu ainavu, bet viņiem ir arī tiesības baudīt labklājību un ekonomiskās attīstības nestos augļus. Eiropas Savienība Mm, nevienmēr mm, var pietiekami labi saglabāt šo līdzsvaru starp ekonomisko attīstību un vīdi, bet tas nevienmēr nozīmē, ka abiem aspektiem ir jābūt konfliktā. Bet uh, mums ir jāsaprot, ka nevajag mēģināt svaru kausus nosvērt uz vienu vai uz otru pusi. Tādēļ ir jāpacīnās par to, lai Eiropas Savienībā būtu vienots harmonizēts vidas tiesības Un šī, šai cīņai par vides tiesībām ir jānotiek Briselē, nevis katrā dalību valstī atsevišķi. Jo e, e, Vācijā bieži vien e, Briselē pieņemtā likumdošana tiek padarīta vēl sarežģītāk, un tad pilsoņiem tas nav paprātam, un Brisele visā tiek vainota. E, Un, ja tiek runāts par vidas aizsardzību um, Eiropas Savienībā kopumā, uh, pāri robežām, virzoties pāri robežām, jāsaka, pilsoņi taču arī uh, dodas pāri robežām, un viņi saka, kas tad notiek? Uh, vienpus upē notiek kaut kas viens, otrpus upē notiek kaut kas pilnīgi cits, bet it kā tiek runāts par vienam tām pašām vidas tiesībām. Nu, tad mēs paši sev diskreditējam. Es domāju, ka Čičesterkungs ziņojums ir uh, labi pārdomāts un es gribēju teikt kolēģei no vides komitejas, ka uh, vides komiteja tiek uztverta ļoti nopietni. Ja šis ziņojums tiks īstenots pašreizējā redakcijā, tad īstenībā tas ietaupīs mums ārkārtīgi daudz darba lūgumrakstu komitejā, jo eh, daudzi lūgumraksti vienkārši vairs nebūs aktuāli, jo cilvēki varēs iegūt daudz vairāk detalizētas informācijas. Es gribēju kolēģi atbalstīt. Man ziņojums šķiet labs. Teravits kumuntuļi. Paldies, Čičester kungs, došu vārdu jums vēlreiz. Jāsaka, mani ne īpaši iepriecina šīs sarunas par tuvredzību. Es domāju, ka es neesmu tuvredzīgs, es domāju, ka jūs diskriminējat mani un tas nav taisnīgi. Bet tagad pāriesim pie nopietnām lietām. Man ir bērni. Mēs ar sievu nepacietīgi gaidām, kad būs mazbērni. Pagaidām Dievs mūs nav apveltījis ar tiem. Es personīgi esmu ļoti pacietīgs Es nedomāju, Aukens kundz, ka jums pieder monopols rūpēm par nākotni un par nākamajām paudzēm. Es domāju, ka katrs no mums savā veidā ir norūpējies par saviem bērniem, mazbērniem, viņu pēctečiem un pasauli, kādu viņi saņems. Mums vienkārši ir dažādas pieejas tam, kā panākt šo mērķi. Ir, protams, iespējams nepiekrist atsevišķos punktos, bet šis nu ir punkts, kas mūs visus vieno. Paldies! Doresc să vă reamintesc și eu că termenul limit. Priekšsēdētājs grib atgādināt, ka grozījumi par šo atzinumu ir jāiesniedz līdz 13. novembrim. Mūsu komitejā balsosim 3. decembrī. Un tagad pāriesim pie nākamā sastā punkta ziņojums par Eiropas ombudu īpašo ziņojumu saistībā ar DV izmeklēšanu Eh, sūdzības lietā numur 2591 2010 pret Eiropas komisiju. Eh, runa ir par Vīnes lidostas paplašināšanu. Referenti ir Aukens kundze. Eiropas komisijas delegācija ir uzaicinājusi Austrijas pārstāvis, Ursula Habner ir delegācijas vadītāja, tad šī delegācija ieradīsies mūsu sēdē maz drusciņ vēlāk. Un Tādēļ es e, ierosināšu dot viņiem vārdu tik līdz viņi ieradīsies, bet pagaidām došu vārdu referentē Alkenas kundze. Es runāšu dāņu valodā. Uh, ja, først uh, vil jeg godt uh, lige et par ting til uh, min... Dāmas un kungi, pirmkārt, uh, gribētu teikt, ka ir vairākas lietas, kas attiecas uz manu ziņojumu. Ir jau bijušas vienas debats par šo ziņojumu, pēc tam notikušas vairākas tikšanās. Es pati tikos ar Austrijas varas iestāžu pārstāvjiem. Taču runa nav par Austrijas varas iestādēm, bet par attiecībām starp Eiropas komisiju un ombūdu. Austrijā notika sekojošais. Tika paplašināta Vīnas lidosta. Un tika izvērtēti, akumul izvērtēts akumulētās sekas pirmajai paplašināšanai. Es uzskatu, ka šobrīd situācija Austrijā ir daudz labāka nekā sākotnēji. Esam noturējuši tikšanās gan ar komisijas pārstāvjiem, gan arī ar ombūdu. Gribu pieminēt to, kur tas parādās manā ziņojumā. Apsvērumā I mēs uzsveram to, cik ļoti svarīgi ir, lai dalību valstis ņemtu vērā šādas lietas jau saulēcīgi, proti izvērtējumu, ietekmes novērtējumu. Ja mēs mēģinām aizmirst par ietekmes uz vidu novērtējumu, tad pēc tam situācija veidos diezgan nenopietna. Šī te ekspost izvērtēšana, manuprāt, ir nepiemērots paņēmiens. Ļoti žēl, ka Eiropas komisija atļāvus veikt ekspostu izvērtēšanu, jo ekspostu paņēmiens bieži vien var pārvērsties par postmortem izmeklējumu, un tas mums galīgi nav vajadzīgs. Vēl kāda lieta, ko gribu uzsvērt tā man personiski ir visinteresantākā lieta. Desmitais punkts. kurā runa ir par tikšanos ar ombūdu. Pēc tās es uzrakstīju šo desmito punktu. Protams, mēs varam diskutēt par to, vai no juridiskā viedokļa mēs varam pavisam droši teikt, ka dalību valstī ir jānodrošina, uh, neatkarīgas ietekmes uz vidi izveidošanu. Austrijā transporta ministrijas pārziņā bija šī lidostas paplašināšana, un tieši transporta ministrija veica izvērtējumu. Līdz ar to šis izvērtējums nav gluži ne, neatkarīgs. Eiropas komisija teica, ka katra dalība valsts varot izlemt, kā ieviest šos noteikums, kā īstenot tos. Līdz ar to mēs šeit varam runāt par tādu pelēko zonu no juridiskā viedokļa. Eiropas Savienības tiesība aktos ir prasības, kas ir jāievēro. Nu, piemēram, labas pārvaldības hartā un tā tālāk mēs atrodam šos noteikumus. Viens no noteikumiem ir tāds, ka šie te ietekmes uz vidu novērtējumi ir jāveic neatkarīgām struktūrām. Es domāju, ka Austrijā viņiem ir bijis tāds kā izdomas trūkums. Kāpēc viņi nevarēja lūgt vides ministrijai veikt šo te ietekmes novērtējumu? Tad vidas ministrija varētu pārbaudīt, vai transporta ministrijas lēmumi ir pieņemami. Protams, es e, vēlos kritizēt arī Eiropas komisiju par to, ka tā nav norādījusi uz šo trūkumu. Es gribētu aicināt Austriju nākotnē bruņoties ar lielāku iztēli, pieņemt radošākus lēmumus un ņemt vērā arī pilsoņu bažas un iebildes. Un tādēļ šo te desmito punktu arī iekļaus savā atzinumā, tas tāds kritisks punkts. Mēs atbalstam arī ombudu izteikto kritiku, kas adresēta Eiropas komisijai, un noslēgumā vēl gribētu teikt, ka pēc visām šīm tikšanās reizēm ar komisiju un ar pārējām iesaistītām pusēm man ir radies iespējas, ka lietas virzās pareizā virzienā. Mums nav jājūtas īpaši bēdīgiem vai sašļukušiem. Es domāju, ka Eiropas komisija dos mums labākas labākas svirs darbībai nākotnē, nu, piemēram, jaunā direktīva par vīdes ietekmes novērtējumiem. Tā ir viena no svarīgākajām direktīvām, kas mums palīdz vērot, kā tiek ievēroti vīdes tiesība akti. Labās pārvaldības principi šajā direktīvā arī ir uzsvērti. Direktīva palīdzēs panākt to, ka pilsoņi jutīsies, ka viņus nekrāpj neviens uh, eh, vidas jautājumos Mums tiešām ir nepieciešama caurskatāmība un iespēja izmantot to, tās tiesiskās sviras, kas jau ir mūsu rīcībā. Orhūsas konvencija par pilsoņu iekļaušanu lēmumu pieņemšanām par pilsoņu tiesībām arī jāievēro visam ir jābūt ļoti skaidram tā, lai nākotnē mums nebūtu vajadzīgs šis ekspost novērtējums. Un ja nu gadījumā kādreiz tas ir vajadzīgs, tad lai tas nekļūtu par tādu kā postmortem izvērtējumu. Paldies par uzmanību. Paldies Aukens kundzei. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Brekland kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos par šo ziņojumu. Ziņojums ir līdzsvarots, ja vēlamies lietot šo te aprakstu. Mēs nepārāk piekrītam desmitajam ziņojuma punktam, un es domāju, ka tas ir arī mūsu diskusiju centrā. Jūs varbūt atcerēsieties, ka pirmajā debašu laikā jūs teicāt, ka komisija vēlas, jūs vēlaties, lai komisija būtu inovatīva un uh, ar lielāku izdomu. Tas parādās arī piektajā punktā. Es domāju, ka mūsu izdomu patiesībā ierobežo tiesību akti. Mēs nevaram rīkoties ārpus tiem to laiku, kad notika šie notikumi, mums bija savi noteikumi. Mēs nevaram mainīt tiesību aktus par interešu konfliktu. Nu, vienīgais, ko mēs varam darīt izdomas vārdā, ir pārstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu direktīvu, un tas jau arī notiek šajā direktīvā var iekļaut vairāk informācijas par konfliktu uh, atrisināšanu, tāpat arī par ekspostu un eksante novērtējumu. Es ceru, ka jūsu komiteja ar visu savu pieredzi piedalīsies šīs direktīvas pārskatīšanā. Astotajā sava ziņojuma punktā jūs rakstat par darba metožu uzlabošanu. Jā, mēs tiešām pie tā strādājam un mēs mēģinam uzlabot veidu, kā sazinamies ar ombudu. Paldies kopumā par šo ziņojumu un, un tiem ieteikumiem. Paldies, Martīnes Martīnes kungs, lūdzu došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Mani ļoti interesē Alkens kundzes ziņojums. Man šķiet, ka tas tiešām ir ļoti labi uzrakstīts ziņojums. Tas ir dokuments, kas ir patiesi interesants lasīšanai. Un tas šajā gadījumā var būt ļoti noderīgs, bet tāpat var būt noderīgs arī citos līdzīgos gadījumos. Man šķiet, ka šī te lidostas tēma patiesībā ir tāds kā tāds pagātnes fons. Šodien mēs patiesībā debatējam par to, kā uzlabot iestāžu attiecības attiecības starp komisiju, starp lūgumrakstu komiteju Eiropas parlamentā un ombudu. Un šajā ziņā uh, Manuprāt, šīs dokuments Alkunas kundzes ziņojums ir ļoti noderīgs. Tas noderēs arī turpmāk uz priekšu. Alkunas kundze šeit piemin Austrijas varas iestādes, kurām nesot nekādas izdomas. Un komisija arī šeit runā par izdomu un par iztēli Nu, ļoti labi, es negribu kritizēt Aukens kundzi par šādu te metafizisku pieeju. Jāsaka gan, ka šī te izdoma ir grūti izmērām un katrs to interpretē savādāk. Domāju, ka galvenais jautājums, par ko mums šeit jārunā, ir interpretācijas jautājums. Kas ir slikta pārvaldība un kas ir laba pārvaldība? Kā mēs to interpretējam? Un kurš interpretē šo te labo vai slikto pārvaldību? Aukens kundze piedāvāt izvērtēt to, vai ir laba vai slikta pārvaldība. Un to var izvērtēt tikai neatkarīgas iestādes vai arī kaut kādas varas iestādes tādā vai citādā nozarē. Tās varēs noteikt, vai ir laba pārvaldība vai slikta. Es domāju tā, sliktas pārvaldības definīcija ir ļoti tāda izplūdusi. Nevar dažādos dokumentos, kas jau ir mūsu rīcībā, atrast precīzu definīciju, tādēļ, ka nav iespējams to precīzi definēt. Nav šaubu, ka slikta pārvaldība ir arī plaši interpretējams jautājums. To var interpretēt, piemēram, slikts pārvaldības upuri. Viņi redz skaidri, ka tā ir slikta pārvaldība. Katrā gadījumā es uzskatu, ka debatēm jābūt par to, cik lielā mērā mums ir nepieciešams precizēt šo sliktās pārvaldības definīciju katrā punktā jau mēs nevarēsim to pilnīgi precīzi definēt. Es domāju, ka tas būs neiespējami pieminēt pilnīgi visus aspektus, kas liecina par to, ka pārvaldība ir slikta vai laba. Es gribu pateikties Alkins kundzē par šo ziņojumu, jo man šķiet, ka šis ziņojums ir pietiekami līdzsvarots un tas mums piedāvā tādu materiālu, kas var mums palīdzēt gan šajā konkrētajā gadījumā, gan arī nākotnē, veidojot iestāžu attiecības starp dažādām struktūrām, iesaistot arī mūsu lūgumrakstu komiteju. Bez tam gribu izteikt arī savu gandarījumu par komisijas atbildi Man šķiet, ka komisijas pārstāvis izteicās ļoti mēreni un draudzīgi, un ar šādu pieeju mēs arī varam virzīties uz priekšu. Reizēm man ir radījis bāžas, kad es dzirdu, ka debatēs mūsu komitejā rodas spriedze, kas mūs nenoved nekur tālāk, ne pie kā auglīga. Šajā gadījumā varam uzskatīt sevi vispār apmierinātiem tādēļ, ka viss puses, kas ir izteikšās, Aukens kundze un komisijas pārstāvis, izteicās tā, ka viņi vēlētos panākt viedokļu tuvināšanos, un tas, manuprāt, ir arī tāds efektīvs darbības veids, kas varētu nākt par labu visiem pilsoņiem tas varētu novest pie kādiem augļiem šī jautājuma izskatīšanā. Un tādēļ es vēlreiz gribu pasvītrot, ka esmu apmierināts ar šo ziņojumu, pateikties Aukens kundzei, ka mēs virzamies uz priekšu. Šķiet, ka reizēm šķiet, ka lūgumrakstu komisija e, nedarbojas īpaši efektīvi, bet šajā gadījumā pieeja bijis tāda, kas nodrošina efektīvu pieeju. Paldies, Bostināru kungs, lūdzu. Ah, sorry. Atvainojos, saka Bostināro kungs. Šodien jau mēs nerunājam par to, kā izturs Austrijas iestādes, bet gan par to, kā Eiropas komisija uh, rīkojas, ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus. Ombuds piedāvāja detalizētāk izskatīt to, kā komisija ir uzņēmusies saistības ieviest Eiropas Savienībā spēkā esošās tiesības, tajā skaitā arī ietekams uz vidi izvērtējumu aktus. Eiropas komisija piedāvāja tādu soe generis risinājumu, uh, ekspost ietekmes uz vidi izvērtējumu. Sue generis risinājums jau nav nekas negalīts, bet īstenībā to ir ļoti grūti izmantot. Vienalga, kurā uh, valstī jūs dosieties uz tiesu, sue generis vienmēr ir saistīts ar zināmu improvizāciju un tiesnesis šādam risinājumam nav uh, spiests pievērst uzmanību. Eiropas komisijai ir jārīkojas balstoties uz spēkā esošajiem noteikumiem, kas ir spēkā arī tad, ja lieta tiek izskatīta tiesā. Un beigās taču varam nonākt pie pārkāpuma procedūras. Tādēļ tas ir tik svarīgi, Un uh, mūsu ļoti cienījamā uh, referente, Okens kundze, cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem, mēģināja izstrādāt pēc iespējas labāk ziņojumu. Un Martīnesa kungs ziņojumā ir runāts par tām problēmām, kas ir jārisina ar jaunajām ietekmes uz vidi izvērtējumu normām. Rēģēšanas laiks Un šāds laiks ir jāatvēl gan Eiropas komisijai, gan dalību valstīm. Pagaidām šī ir tāda kā brīva niša, un spēlētāji savas saistības interpretē ļoti inovatīvā un tādā izdomas bagātā veidā, kas regulāri rada problēmas lūguma rakstu autoriem, proti pilsoņiem. Tādēļ Jaunajai direktīvai ir jāizveido kaut kādi termiņi, kuru laikā komisijai būtu jārēģē un dalību valstīm arī. Tālāk ir skaidrāks par skaidru, ka tās sauktais interešu konflikts, ko minēja arī ombuds, uh, ir sarežģīti interpretējams. Nevienmēr tas ir tā viegli pasakāms, kad rodas interešu konflikts, vai tas, te, piemēram, kaut kas konfliktē ar Austrijas likumdošanu vai Eiropas likumdošanu. Lai varētu izvairīties no pārpratumiem un dažādām neprecizitātēm, ir skaidri un gaiši jādefinē, kas tad īsti ir interešu konflikts. Es eh, lūdzu, lai komisija parūpējas, lai nevien uh, iestādes varētu izvairīties no interešu konflikta, bet arī privātie investori, jo uh, Nereti ir tā, ka tieši privātie investori veic ietekmes uz vidi izvērtējumu, tad viņi ierodas pie mums un saka, jā, jā, jā, esam veikuši ietekmes uz vidi izvērtējumu, bet Bieži vien tas ir darīts uh, mērķicīgi, lai uh, nāktu par labu tieši investoram, bet ne vidēji lūgumu rakstu autoriem un kopienai kā tādai. Ja mēs runājam par jauno direktīvu, tajā ir ļoti precīzi jādefinē uh, kā caurskatāmība un pilsoņu iesaiste, pilsoniskās sabiedrības iesaiste ir jāgarantē, tai ir jābūt efektīvai, tai ir jābūt obligātai un godīgai, kā arī konsekventai. Ja tas netiks garantēts, es ļoti varu teikt, ka es atceros vizīti, kas bija Bulgārijā, es varu pastāstīt, kas notiek manā valstī. Dažreiz iestādes izveido tādu viltus caurskatāmību, uh, it kā ievietojot interneta portālā kaut kādu informāciju par plānoto projektu. Neviens uh, neieskatās šajā portālā. Bet īstenībā viss tiek ļoti labi organizēts, uh, nu, tā tad uh, manu draugu draugi var piedalīties projektos, un, protams, pēc tam atzinums nāks par labu uh, ieinteresētajām pusēm, bet nav garantēta pilsoņu iesaist šādos projektos, un nav arī šī caurskatāmība. Tādēļ visi šie baltie caurumi nākotnē ir jāizpilda, nedrīkst būt tāda vakuma situācija likumdošanā. Jebkurai iestādei ir jāņem vērā spēkā esošās normas, nevis jāizmanto sue generis instrumenti. Gribēju vēlreiz uzteikt Margaretu Aukenu par šo izcilo priekšlikumu. Eh, viņa ir šķiet izgājis no zāles. Nē, viņa tomēr atrodas šeit. Liels paldies, Margareta! Un gribēju teikt, ka vispār gandrīz nekas šeit nav jāuzlabo ziņojumā, jo ziņojums ir ļoti labi pārdomāts, tas ir uh, ļoti um, labs arī saturiski, un mums ir jāsaprot, kāds ir galvenais uh, likuma princips, proti tie var darboties nākotnē, nevis pagātnē. Paldies, tagad Bekera kungs lūdzu. Danke, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju tikai pateikt, ka referente ir eh, strādājusi ļoti konstruktīvi, gribēju viņai par to pateikties. Es esmu ēnu referents un es Vakardien uh, saņēmu ziņojuma uzmetumu, nevarēju to vēl detalizēti izlasīt, bet Es eh, jau varu teikt, ka patiešām ziņojums ir labi pārdomāts un Aukenes kundze uh, ir ņēmusi vērā arī mūsu komitejas kompetences. Bet gribēju tikai pieminēt dažus aspektus, dažus principus, kas ir jāievēro mūsu komitejas darbā. Mēs runājam par sūdzību, par ombuda sūdzību pret komisiju, ņemot vērā konkrētu situāciju, ko ombuds ir labi atspoguļojis. Mēs runājam par saziņu, par uh, dažādu sūdzību izvērtēšanu un protams, ir jādo, jāuzdod arī jautājums, kādu lomu šeit spēlē pilsoņi. Ziņojumā tas ir ļoti labi izklāstīts. Nu, jau eh, pavišķi jau ar ziņojumu iepazīstoties, es to varēju saskatīt, bet mums ļoti precīzi ir jāformulē, kas tad īsti ir likumīgi un kas nav likumīgi. Jā. Yeah komisijas rīcība eh, pareizāk sakot, komisija eh, pauda nožēlu, ka bija zināmas kļūdas un ka ombuda prasība netika uzreiz eh, ievērot, tā tad sadarbības starp ombudu un komisiju nenorisinājās optimāli, bet nekāda likuma netika pārkāpta. Tādēļ mums ir uh, jāapzinās, kāds ir pilsoņu tiesības, proti institūciju darbs ir jāuzlabo. Tālāk vēl kāda dimensija. Kā komisija ir veikusi savu darbu, uh, kas tai ir jāveic, uh, ņemot vērā dalībvalstu prasības? Mēs varam konstatēt, ka komisija ir izdarījusi to, kas bija iespējams jā, varbūt netika pietiekami daudz informācijas sniegts, nu, tas jau ir teikts pirmajā punktā, bet mēs varam teikt, ka īstenībā komisija ir ievērojusi lielāko prasību skaitu, un tās ir izpildījusi. Ja es runāju par uh, iespējamo, tad es gribu atsaukties uz Bostināro kunga teikto. Viņš uh, runāja arī par citiem gadījumiem, ko izskatām lūguma rakstu komitejā. Ja notiek uh, ietekmes uz vidi izvērtējums un ja tas nav bijis pietiekami veiksmīgs, tad ir iespējams izvērtējumu veikt ekspostu. Ekspostu izvērtējums notika, un bija arī uh, paredzēts būvēt uh, vēl vienu uh, skrejceļu uh, Vīnes lidostā, tā tad bija paredzēta vēl papildus paplašanāšanās, un jau no paša sākuma nevarēja uh, šo jautājumu izvērtēt Tas bija iespējams tikai ekspost. Tagad ir jānāk par to, ko dalība valsts ir darījusi, kā dalība valsts ir izpildījusi savus uzdevumus. Arī tagad varam konstatēt, ka nav bijis nekādu pārkāpumu. Ziņojums ir uh, atbilstošs un mums ir jāizdara konkrēti secinājumi un ir uh, jācīnās pret uh, konsekvences trūkumu kolēģi teica, ka gan ombudam, sadarbojoties ar lūgumrakstu komiteju, ir labāk jāveic savs darbs. Viņš lūdz, lai mēs šo jautājumu izskatām un analizējam, un mēs varam pateikt, ka komisija arī ir darījusi savu darbu līdz šim ļoti konstruktīvi. Šodien mūsu komiteja ir sagatavojusi ļoti svarīgu ziņojumu un ceru, tāpat kā vispārējie kolēģi, ka šis ziņojums uh, vainagosies ar panākumiem un jāsaka, ka mūsu darba kvalitāte ir jāvērtē patiešām augstu. Lielas paldies kolēģiem par uzmanību! Doamna Okan, aveți cuvântul, vreau doar să precizez. Paldies, Okens kundze, lūdzu. Gribēju tikai atgādināt, ka ir ieradušies Austrijas iestāžu pārstāvi, bet tagad Okens kundze, lūdzu. Ja, tusind tak, fru formand. Jeg har kun nogle få kommentarer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tikai Daži komentāri gribēju pateikties kolēģiem par ārkārtīgi auglīgo sadarbību un ceru, ka varēsim tikpat veiksmīgi sadarboties arī nākotnē, jo tikai tā ir iespējams sasniegt vislabākos rezultātus. Tikai dažas piezīmes, vispārīgas dabas piezīmes. ja mēs runājam par interpretācijas paplašināšanu vai sašaurināšanu. Tie, kas no jums ir strādājuši kā likumdevēja dalību valstu parlamentos, un man ir 20 gadu pieredze šajā jomā, mēs apzināmies, ka visu pilnīgi visu nav iespējams ņemt vērā, bet mēs gribam, lai iestādes eh, izmantot arī nedaudz eh, izdomas, lai tās eh, būtu empātiskākas. Un nevajadzētu izturēties tā, it kā ir bijuši mēģinājumi kādu spīdzināt. Ombuds atb atbilstīgi kritizēja komisijas darbu jo eh, Austrijas iestādēm netika lūgts būt atklātākām, bet, protams, ka pilsoņi vēlas eh, iepazīties ar neatkarīgu izvērtējumu. Tādēļ esmu kritizējis Austrijas varas iestādes. Martīnēs, Martīnēs kungs. Nu, nemaz te nav tāds metafizisks jautājums. Īstenībā metafizika sniedzas daudz tālāk par izdomu, bet varbūt mēs eh, arī katru šo jautājumu interpretējam pilnīgi atšķirīgi. Un vēl kas. Mēs esam tiešie Eiropas pilsoņu pārstāvi, tāpat kā ombuds pārstāvi pilsoņus. Uh, Tādēļ mums ir jābūt pietiekami loģiskiem, mums ir jāņem vērā pilsoņu vēlmes. Nevajag visu laiku, visu likumdošanu interpretēt ļoti, ļoti šauri tikai mm, pēc burta. Domāju, ka īstenībā šajā jautājumā vairāk taisnības ir ombudam nekā komisijai, bet nu ir jauki, ka kaut kas tiek darīts lietas labā. Un eh, pagājušā plenārsēdē mēs izskatījām Masonijas ziņojumu par ombudu. Un tad, kad notika debates, mēs sapratām, ka gan ombuds, gan parlaments vēlas, lai tiktu pieņemta regula par labu pārvaldību un labu administrāciju. Nevis tikai kaut kādas vadlīnijas, bet regula. Šefkovičs mums to apsolīja. Viņš īstenībā debatēs uh, bija nedaudz pārsteigts, viņš eh, nebija gatavs šādu prasību uzklausīt. To varēja redzēt, kad viņš uzklausīja eh, kolēģi izteikums un arī komentārus, bet Šefkovičs kungs teica, ka mm, vispār mums esot taisnība. Lūdzu, pasakiet komisāram Ševkovičam un arī citiem kolēģiem, ka regula ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu saprast, kas tad ir laba pārvaldība, laba administrācija, jo mēs jau to solījām saviem pilsoņiem gan ar Lisabonas līgumu, gan arī ar hartu. Mēs nedrīkstam eh, ar izdomas bagātību aizmalot pilsoņiem acis un izvairīties no caurskatāmības. Paldies eh, par eh, izteikumiem visiem kolēģiem, kas runāja. Es ceru, ka tas mums arī palīdzēs savu darbu labāk veikt nākotnē. Paldies! Paldies, Okens kundzei! Tagad došu vārdu Briklenda kungam, ja viņš, protams, vēlas kaut ko piemetināt. On, on, on the last point. Par pēdējo komentāru. Īstenībā mēs esam uh, mm, nobažījušies par šo regulu, un mēs īsti nezinām, vai tā ir vajadzīga, bet es šeit šoši kungam jūsu vēstījumu noteikti nodošu. Paldies! continuare doresc să dau cuvântul doamnei Ursula Haugner. Paldies, tagad došu vārdu Ursulai Haugnerei. Viņa ir ieradusies no Austrijas lūguma rakstu komitejas. Lūdzu. Reiztiecīgi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie komisijas uh, darbinieki, godātie lūguma rakstu komitejas deputāti. savas delegācijas vārdā gribēju sirsnīgi pateikties par uzaicinājumu, un mēs jūtamies pagodināti, ka drīkstam piedalīties šīs dienas debatēs kas skar ārkārtīgi svarīgas Eiropas Savienības kompetences, un, protams, tās neatstāja vienaldzīgus arī mūsu pilsoņus un pilsones. Mūsu delegācijā eh, darbojas četru politisko grupu priekšsēdētāji. Tas ir eh, grupas, kas ir pārstāvēts Austrijas parlamentā. Diemžēl eh, zaļo politiskā grupa nevarēja nosūtīt savu delegātu, jo bija pārāk maz laika. Savādāk mēs būtu piecetā šeit ieradušies. Esam ieradušies uz Eiropas parlamentu, lai iegūtu uh, pēc iespējas vairāk informācijas, bet tāpat vēlamies arī uh, apmainīties ar gūto pieredzi par to, kā uh, dalību valstu parlamentiem reaģēt uz lūgumrakstiem un pilsoņu iniciatīvām. Esam ārkārtīgi gandarīti, ka jūsu darba kārtībā ir iekļauti arī divi lūguma raksti no Austrijas. Tātad pirmais lūguma raksts par vīnas lidostu, eh, par to jūs tieši tagad diskutējāt, un tālāk. Anna Horerera ir atbildīga par kādu citu lūgumu rakstu, tā ir mana kolēģe. Uh, Tas ir jautājums, kas skar lauksaimniecību un, ja nemaldos, tiks apspriest šo pēcpusdienu. Lūguma rakstu tiesības eh, mūsu valstī ir vienas no pamatiesībām, līdzīgi kā tas ir Eiropas Savienībā. Ļoti daudz pilsoņi izmanto šīs privilēģijas. Austrijā esam guvuši pieredzi, ka tad, kad cilvēki aizvien kritiskāk vēršas pret politiķiem un piekopto politiku, viņi ir nobažījušies par to, vai politiķi ir pietiekami uh, viedi vai viņi savu darbu uh, veids pēc iespējas labāk, tad uh, tādos neskaidros laikos, kad viņi vairs nesaprot vai var uzticēties politiķiem, viņi aizvien biežāk izmanto šos uh, instrumentus, tiešās demokrātijas instrumentus un pilsoņu iniciatīvu. Lai risinātu gan personisks jautājums, gan arī lai pievērstu uzmanību ļoti svarīgiem sabiedriskiem jautājumiem. Lūguma rakstu komiteja ir tāds kā pilsoņu megafons arī Austrijā, lai pilsoņi varētu paust savas raizes, un pilsoņu raizes mums ir jāuztver pēc iespējas nopietnāk. Tā ir iespējams paust arī politisko gribu, un Eiropas līmenī noteikti šo instrumentu var izkopt vēl tālāk. Protams, ir jāpārvar arī dažādas barjeras, piemēram, birokrātiskas, finansiālas barjeras un šķēršļi, lai kolēģi, lai pilsoņi varētu pēc iespējas labāk baudīt sev pienākušās privilēģijas. Un e, pilsoņu iniciatīva Eiropas Savienībā, protams, ir vēl tāds ļoti jauns instruments, un domāju, ka tas piedāvā jaunas iespējas pilnīgi visiem, lai mēs varētu sadarboties Gribēju tikai atzīmēt, ka dalību valstīs, tajā skaitā Austrijā, pilsoņi ir diezgan skeptiski noskaņoti. Eh, viņiem šķiet, ka birokrātijas sloks tomēr ir pārāk smags. Patiešām esmu ārkārtīgi priecīgi par to, ka šo pēcpusdienu arī būs debats. Noteikti varēsim par dažiem jautājumiem runāt vēl detalizētāk. Un pilsoņu iniciatīvai ir jābūt atbilstīgai reālai dzīvei. Savādāk šī cēlā doma no paša sākuma jau būs lemta neveiksmēji. Cienītās dāmas, godātie kungi, negribēju tagad. Uh, runāt pārāk ilgi, negribu tērēt jūsu tik dārgo laiku, bet noslēgumā gribēju pateikt vēl sekojošo. Tātad iespējas uh, lemt, iespējas ietekmēt politiskos lēmumus, iespējas uh, paust savu viedokli, iespējas sarunāties ar politiķiem. Īstenībā šīs visas tiesības un iespējas piemīt demokrātijai. Ceru, ka nākotnē tas būs tāpat un pilsoņu iesaiste. Uh, Nu, ir ļoti svarīgs, um, svarīga politisko lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa, un arī nākotnē tam vajadzētu būt kā tādam mūsu politiskās darbības uh, atskaits punktam. Gribēju pateikties jums par uh, laipno uzņemšanu, novēlu jums panākumus arī turpmākajā šīs dienas darbā, un sirsnīgs paldies! Vă mulțumim și noi pentru prezență. Liels paldies, saka priekšādātāji. Paldies, ka esat klāt. Un tagad gribu jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. decembris, balsojums komitejā notiks 21. un 22. janvārī nākamgad. Tālāk pāriesim pie diskusijām par lūgumrakstiem pēc dienas kārtības Un pirmais lūk ir 759. lūgumraksts. To iesniedz 2011. gadā. To iesniegus Elīza Mešo ar diviem papildus parakstiem. Te runājam par iebildumiem pret C2 uzglabāšanas vietu Žuransonā, Atlantijas pirionos, kas iespējams ir pretrunā ar direktīvu 2009.31, kur runāts par oglekļa dioksīna ģeoloģiskās uzglabošanas noteikumiem. Uh, Lūgumraksta iesniedzēja nav klāta, bet viņu pārstāv Sandrīna Beljē. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšādātāji. Lūgumraksts iesniedzējs prombūtnē vēlos pārstāvēt viņu un sniegt jums nelielu kopsavilkumu par šo lūgumrakstu un pēc tam varēsim pāriet pie viedokļu apmaiņas un uzklausīt to, kas šai saistībā sākāms Eiropas komisijai. Un tātad. 2009. Gada, gadā aizsākās šīs lūgumraksta pamats, toreiz naftas kompānija Total saņēma atļauju Žuransonu uzglampot 120 tūkstošus tonnas CO2 Tas ir eh, šī gluglāt patrot seismiskā zonā, vīnogaudzēšanas reģionā. Un te runājam par eh, šāda, šāda veida eksperimentu, kas ir pirmais globāli. Līdzīgi projekti īstenot ASV, Nīderlandē un Vācijā, un viņi tik, tie tika apturēti, tāpēc, ka tika konstatēta riska un bija protesti no sabiedrības puses. Šeit uh, Te ir ļoti daudz riskam pakļaut vietējai sabiedrību, tostarp, piemēram, ir iespējams, eh, um, iespējams dioksīna noplūde augsnē, ūdeņos, un, protams, ka seismiskie apstākļi arī nav par piemēroti. Nu, ir pagājuši trīs gadi kopš 2009. gada, kopš ir saņemta šī atļauja CO2 uzglabāšanai. Esam uzzinājuši, ka kompānija Total ir paredzējusi šo vietu slēgt bet lūgumrakstu iesniedzējumiem ir bažas par to, ka kādi būs pasākumi, kas izmantot šīs uzglabāšanas vietas slēgšanas uh, procesā. Un kā tiks sekots līdzi jau šajā vietā noglabātajiem CO2 apjomiem. Un lūgumraksta iesniedzēji vēlas vērst uzmanību uz to, ka līdz šim kompānija Total, kas ir lūk veikuši šo CO2 uzglabāšanu, uh, šķiet nav piemērojis Eiropas tiesību aktus, ir īpaši 2009. 2009 431 direktīvu, kas paredz eh, zināmas normas 2.2 pantā, respektīvi, ka nedrīkst eh, šāda veida ogļu dioksīna ģeoloģiska uzlikšana pārsniegt 100 tūkstošu tonnas eh, vienā vietā. Bet, kā jau teicu, 2009. gada atļaujā jau tika minētas 120 tūkstoši tonnas. Un tas nozīmē, ka šī kopējā kapacitāte uzglabāšanai bija daudz lielāka nekā tas noteikts direktīvā 2009.31 EK. Nu, līdz ar to, lūk, normas nav ievērotas. Tas bija viens no argumentiem, um, ko apstrīda Eiropas komiseja kas tādā veidā teica, ka kopumā gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā eh, kompānijas totāla prasības eh, eh, esam saistības ir izpildītas, un lūgumraksts iesniedzēji kas eh, vēlējies, protams, šādu uzglabāšanu apturēt, tagad grib eh, pieprasīt no kompānijas un no va Francijas valsts garantijas, ka tiks ievētotas normādas un ka tiks piemēroti visi kopējie pasākumi, kas paredzēti šāda veida mm, uzglabāšanas vietu slēgšanai arī pēc tās slēgšanas brīžiem. Paldies, saka priekšsādātāji. Un tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Tas Jevšēnko kungs. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Paldies, ka esat mūs uzaicinājuši uz šo sanāksmi. Kā ja jūs teicāt, komisija ir secinājusi, ka šis logumraksts uh, attiecas uz 90 tūkstošiem tonu uh, kas ir zem 100 tūkstošiem tonu, kā tas paredzēts konkrētajā direktīvā. 100 tūkstošu tonu ierobežojums. Protams, ir tas svarīgākais šai direktīvā 2009 čāsvītrīs vietas čāsvītrē, kā proglika dioksīnu ģeoloģisku uzglabāšanu. Un tāpēc šajā gadījumā nav notikušas Eiropas e, tiesību aktu normu pārkāpšanas gadījumi jo saskaņā ar subsidiaritātes principu turklāt šāda veida jautājumi tiek risināti nacionālā līmenī, dalībvalsts līmenī. Nu, komisija ir secinājusi pēc uh, informācijas apmaiņas ar Francijas varas iestādēm, ka šajā gadījumā te runājam par jautājumu, kas ir ārpus minētās direktīvas aptvērumu. Doamna Belier, doriți să mai adăugați ceva? Paldies, uh, Belier, kundze, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt teiktiem? Jā, gribēju tikai vaicāt komisijas pārstāvjiem un gribēju lūgt komiteju paturēt šo lūgumrakstu atvērtu un pieprasīt no Eiropas komisijas uh, to, ka tā lūg gan no kompānijas Total, gan no valsts mm, pieprasa garantijas tālākā darbībā ar šo uzglabāšanas vietu, CO2 uzglabāšanas vietu, tiek piemērots visas normas, jo tā ir eksperiment, tas ir eksperimentāls gadījums, un šeit jābūt ne tikai vidusmēra, pas, vidus, vidēja termiņa pasākumiem, un ja apjoms nepārsniec 100 tūkstoši, tad lūk, tik teikts, ka tas vairs nav Eiropas komisijas kompetencē, bet, kā teicu, atļauj tik izsniegt 120 tūkstošiem tonu, uh, Un šobrīd, atklāt sakot, nav skaidri zināms, cik tonas noglabāt šai vietā, un Eiropas komisija uzskata, ka tas nav tās kompetencē uzraudzīt šo konkrēto vietu. Tad tādā gadījumā es domāju, ka mūsu atbildībā gan šis jautājums ir, jo mēs esam Eiropas parlaments, un mums ir jāpārliecinās, ka visa atbildība, kas piekrist naftas kompānijai totāli tiktu arī atbilstīgi ievērota, un tas nāktu tikai un vienīgi par labu reģionu iedzīvotājiem. Paldies tālāk, Martīnes Martīnes kungs! Priekšsēdētājs pavisam īsi gribētu izteikties. Manuprāt, Beļie kundzes nostāja ir visnotaļ saprātīga. Es domāju, ka šis lūgumraksts jāpatur atvērts, lai mēs eh, varētu sagaidīt vismaz papildus informāciju no Francijas varas iestādēm, varbūt arī tieši informāciju no Totāla. Nu, ja ne no Totāla, tad no kompetentajām valsts iestādēm Francijā. Domāju, ka šis gadījums ir pietiekami satraucošs, lai šo lūgumrakstu paturētu atvērtā veidā. Paldies, tālāk Jārkungs. Jā, nu šīs robežu vērtības, protams, ir noteiktas tādos apjēmos, kā tās ir noteiktas. Un nu, vai nu tur es uh, piekrītu Beļie kundzei, ka vajadzētu šo lūgumrakstu paturēt atvērtu jo mums nepieciešams pārliecināties galgulā, cik tad oglekļi noglabāt šajā vietā. Skaitļi šeit ir atšķirīgi, un es domāju, ka Lomburgas tiesniedzējiem būtu tiesības to zināt. Un, ja, un pat tajā gadījumā izrādītos, ka šeit mūsu kompetencē neietilpst šis jautājums, tad tādā gadījumā Francijai tomēr ir jāpārliecinās, ka tiek ievērot pilnīgi visi vidas tiesību akti Jo tas fakts vien, ka šāda veida jautājums nav Eiropas Savienības kompetencē kaut kādu apjomu dēļ, tas nenozīmē, ka tiesība akti nav jāievēro. Mums šeit tik un tā ir sava atbildība, un es domāju, ka mums vajadzētu informēt lūgumu rakstiesniedzējus, ka viņu bažas ir pamatotas, un tās pilnīgi noteikti ir jāizskata arī Francijas parlamenta lūgumrakstu komitejā. Tas ir tomēr tāpat laikā ne tikai nacionāls dabas jautājums, un mums vajadzētu šo lūgumrakstu paturēt atklātu, atvērtu, informējot lūgumrakstu iesniedzējus, ka viņiem vajadzētu tāpat laikā vērsties arī Francijas lūgumrakstu komitejā ar šo lūgumu. Jo vide pilnīgi noteikti ir arī tāda joma, kas ir nacionālajā atbildībā. Un, lūk, jūs jau redzējāt, cik liels, ka šeit bija pārstāvji no Austrijas eh, parlamenta delegācijas un runājam par to, kā sadarboties ar mums eh, tajos gadījumos, kad ir tādas jomas, kas ietilpst abu pušu atbildībā. Uh, Un, lūk, tādā gadījumā arī šeit varētu mēs gūt tādu labu piemēru, kā viena problēma, kur ir vairāk aspekti, viens, kas skar tikai Franciju, viens, kas ir Eiropas mēroga eh, jautājums. Lūk, šādā veidā tiek, var tik labi atrasināt. Paldies, tālāk Bostināro kungs. Paldies, priekšādātājs arī piekrītai. Domāju, ka pirmām kārtām šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts, otrām kārtām. Uh, Es domāju, ka mēs varētu sagatavot arī vēstuli Francijas Nacionālajai asamblējai Parīzē, lai tur uzsāktu diskusiju par to, kāds tad ir šis kompetenču sadalījums un kādā veidā tās iespējams sadalīt starp Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju un viņu lūgumrakstu komiteju. Es taču domāju, ka Nacionāla asamblējā vai senātā noteikti ir šāda lūgumrakstu komiteja. Un kurā Un, un tādā gadījumā tai tad būtu uzdevums lūk skatīt šāda veida jautājumu. Un, protams, varbūt varētu uzsākt arī dialogu ar valdību un atbilstīgiem varas iestādēm Francijā par šo jautājumu, jo šī tēma, jāsaka, ir diezgan delikāta. Tā ir tēma, kas saistīta lūk ar eksperimentālu darbību, tehnoloģiju izmantēšanu, izmantošanu, nu, kas nebūtu vēl nav tik plaši pieņemt un zinām. Paldies! Priekšādātā turpina. Es gribu tālāk jums sniegt arī informāciju. Francijas parlamentā nav lūgumrakstu komitejas kā tādas, bet Tāpēc, eh, nu, ir, bet ir iepējams citas komitejas, kas varētu, lūk, piemēram, eh, darboties, kas darbojas viņu paspārnē un kas var skatīt šādu veidu jautājumus. Ņemot vērā jūs priekšlikums, es domāju, ka šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts līdz brīdim, kamēr tiks saņemta tālāk informācija. Pārējiem tālāk pie 8. darba kārtības jumta, tas ir, punkta, tas ir 385. lūgumraksts, ko iesniegusi no Lēna Makmanus par būvniecības projektu iespējamā plūdu riska zonā Viklavas grāfistē. Lūgumraksts iesniedzēja ir klāt un ir sagatavojis PowerPoint prezentāciju mums. Good morning, ladies and Labrīt, dāmas un kungi! Es ļoti atvainojos, šķiet, ka mana prezentācija nav tikusi saņemta savlaicīgi, tāpēc es te mm, mazliet kavējos. Es pārstāvu pilsētu austrumu krastā īrijā, tā ir uz dienvidiem no Dublinas, Viklaus grāfistē. Mums eh, pilsētiņa caur te kupe un mana, mm, un mēs dzīvojam, lūk, uz šīs upes krastiem. Tas ir neliels šaurs upes basēns, kas ir arī zemāks par upes līmeni daudz viet. Un tāpēc tajos brīdos, kad iestājas vairāki dabas um, faktori, piemēram, vēji un attiecīgi um, lieti, tad iespējami plūdi. Pārsvarā iedzīvotāji dzīvo vienstāvu vai divstāvu mājās, un tā, protams, ir ļoti pakļauti riskam, kas saistīta ar plūdiem. Piemēram, Vīla Marija ir vien, viens no namiem, kas paredzēts eh, intelektuāliem eh, invalīdiem, kam ir zināms eh, problēmas ar garīgo attīstību. Un šāda, šī veida eh, iestāde ir pakļauta plūdu, plūdu riskam. Piedzījuši esam briesmīgs plūds gan 1905. gan gan 31., 65., 86. gadā, ik pa 30 gadiem, 2005. gadā eh, šī piekrastes teritorija, kas ir starp pilsētiņu un jūru, tika tāpat laikā nodota būvniecības projektu izpētēji kas pilnīgi neloģiski tika pasludināti par lūgu būvniecībai mm, piemērotu teritoriju. Bet tā ir tieši tā teritorija, kas vienmēr ik pa 30 gadiem pārplūst. Un, un tas ir īpaši aktuāli. Lūk, tā izskatās šīs teritorijas, tā izskatījās šī teritorija pēc 86. gada plūdiem jūs vērojat eh, pilsoniskās aizsardzības brīvprātīgos, kas eh, centās glābt laivas un iedzīvotājus eh, šajos plūdu apstākļos. Viņiem izdevās toreiz izglābt iedzīvotājus un neviens negāja bojā. Plūdi bija ārkārtīgi plaši, straumes bija ļoti spēcīgas, ūdens arī strauji stundu, burtiski stundu laikā kritās līmenī. Ceļš, ko jūs nu pat redzējāt, tika burtiski sagrauts plūdu laikā, jo ūdeņi pārņem šo teritoriju līdz jūrai. Bet tagad, kad zonēšanas noteikumi mainīsies un tiks atļauts šeit celt ēks, un lūk, te tika eh, teikts, ka būšo 2,2 miljonu apmēros šī celtniecības projekti, esam saņēmuši tāpat arī rasējumus par ierosinājumiem celtniecības projektiem šai teritorijā. Te tiek runāts lūk par septiņstāvu mājām, kinoteātiem, restorāniem. Un tāpat arī pagrabstāvā divu stāvu uh, autostāvvietu, respektīvi tiek tiks radīts zināmā mērā tāds kā dambis eh, starp šiem plūdu eh, teritorijām. Ar, mums tika sniegts aizbildinājums, un to es teicu politiķi, ka lūk, tas notika īrijas attīstības au, augstpunktā, ka lūk, tiks nodrošināta cita veida uh, um, palīdzība, ja tiks paplašināta celtniecības attī attīstība. Mēs tomēr Neva, mēs tomēr um, mēs neprasam, lai tiktu kaut kādā veidā nojaukt šis golfa laukums, kas tur atrodas un tā tālāk, bet lai vienkārši šī plūda zona tiktu paturēta brīva no celtniecības projektiem. Zināmā mērā mūsu prasībām ir bijušas, eh, bijuši panākumi vietējā pašvaldība. Uh, Mm, eh, mūsu atbalstīja, bet mūsu. Bet um, Šobrīd, jāsaka, finansējums tiek saņemts arī no valsts un ne tikai no privātiem eh, nekustamā īpašuma eh, izstrādātājiem. Mēs iesniedzām otru lūgumu, un arī tas tika noraidīts vietējās varas iestādēs, un celtniecības valde tika ignorēja inspektoru padomus kas eh, un paredzēts lūgum, un tika paredzēts celtniecības dabas uzsākumu no 2010. gada jūnija. Bet tobrīd tika piedzīvots finansiāls problēmas, un Nacionālo aktīvu pārvaldības aģentūra pārņem šos projektus tajā brīdī, kad uh, sprāga šis nekustamo īpašumu burbulis. Nu, tāpēc e, tagad šis, šis īpašumi faktiski ir īrijas nodokļu maksātāja rokās. Bet, ja šie celtniecības projekti turpināsies un zonēšanas noteikumi netiks maināti, tad tādā, gad, mainīt, tādā gadījumā aizsardzība pret plūdiem nebūs atbilstīga, un tas novadīs pie humānas katastrofas. Lielākoties, protams, cietīs vecāku gadagājumu cilvēki, jaunie, invalīdi un nabadzīgie. Mēs redzējām, ļoti labi piedzīvojām, kas notika Jaunorleānā 2005. gadā, kad tika atcelt ierobežojumi celtniecības eh, projektiem. Uh, Mūsu sabiedrībai nav tāda veida finanšu resursu, kas ļautu šo lietu iesniegt tiesās īrijā, un tāpēc esam nogājuši šo garo ceļu līdz Eiropai, lai iesniegtu šo prasību saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību hartu, respektīvi pieprasot drošību mūsu iedzīvotājiem tiesības aizsargāt savas mājas, tiesību aktu priekšā aizsargāt vecāku gadagājumu cilvēku tiesības, tiesības nodrošināt vidas aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību un visam pāri tiesības uz dzīvību un cilvēka cieņas, eh, cilvēks cieņas vērtiem dzīves apstākļiem. Mēs pieprasām, lai Eiropas parlaments un, ja nepieciešams, arī Eiropas kopiena tiesa pieņemtu uh, atbilstīgu lēmumu un aizstāvēt šos augstos ideālus, padarīt tos par realitāti arī mūsu iedzīvotājiem e, lietā, kur, par kuru cīnāmies jau no kopš 2005. gada. Vă mulțumim și noi paldies par šo ļoti detalizēto situācijas izklāstu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Breiklēnda kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šorīt jau mums bija debats par subsidiaritātes principu un par Eiropas Savienības pilnvarām. Viens, viena no galvenajām domām šajā gadījumā ir tā, ka zonēšanas un plānošanas likumi atrodas dalību valstu pārziņā. Eiropas Savienība nevar tos regulēt, izņemot ļoti atsevišķus uh, gadījums. 2005. gadā notika šī plānošana un zonēšana, un Eiropas Savienība nevar to ietekmēt nekādīgi. Mēs izpētījām, kā plūdu direktīva varētu ietekmēt šo situāciju. Jūs zināt, ka mēs pieņēmām šo direktīvu pēc tam, kad Eiropā bija plosījušies plūdi, taču atklājām, ka šī plūdu direktīva izsaka noteikums attiecībā uz ļoti liela mēroga plūdiem. Un tā stāsies spēkā tikai 2013. gadā. Jūs zinat, ka ir bijis jau viens precedents, ka tika iesniegts līdzīgs pieprasījums īrijā, tas tika noraidīts, un otrajā gadījumā mūsu struktūras izskatīja tieši plūdu aspektu Review. Kind of, of, of Komisijai ļoti grūti ir izskatīt šāda veida jautājumu. Visparastākā pieeja būtu iesniegt sūdzību prasību tiesā. Jūs varētu uh, apšaubīt vietējās pašvaldības lēmumu. Mēs zinām, ka piekļuve ties, tiesvedības iestādēm īrijā ir sarežģīta un gara, un tieši tādēļ šobrīd mums ir atvērta lieta Eiropas komisija ir apsūdzējusi īriju šajā sarežģītajā piekļuvē tiesu iestādēm kopumā. Mēs jau skaidrojām lūgumraksta autorē, ka uh, plūdu direktīvu mēs nevaram izmantot. Uh, Eiropas komisijai nav iespējams eh, iejaukties šajos jautājumos. Mēs zinām, ka jums ir problēmas ar piekļuvu tiesām īrijā, un tādēļ esam uzsākuši, ne tikai tādēļ, bet vispār esam uzsākuši pārkāpumu procedūru attiecībā pret īriju. Un visbeidzot, eh, Nesenā informācija liecina par to, ka jūs pilsētā tiek būvēti aizsprosti, lai pasargātu iedzīvotājs no eh, plūdiem un no uh, augsta ūdens līmeņa celšanas, mēs varētu jums piedāvāt visu vidas e, tiesību aktu kopumu, kāds mums ir. Jūs pieminējāt pamatiesību hartu. Diež, diemžēl šajā komitejā ļoti bieži tiek e, teikts tā, ka saistības, ko šī harta uzliek dalību valstīm, ir spēkā tikai tad, kad dalību valstis ievieš Eiropas Savienības tiesību aktus. To paredz hartas 51. punkts. Mēs runājām ar tiesību ģenerāla direktorātu par šo jautājumu. Jāsaka, ka īrijas varas iestādes, kuras šajā gadījumā izmanto īrijas tiesību aktus, nav spiestas ievērot pamatiesību hartu. Šobrīd es neredzu nevienu tiesisko instrumentu Eiropas Savienībā, kas varētu palīdzēt jums atrisināt jūsu problēmas. Šobrīd mēs redzam, ka būvniecība nenotiek, šie objekti netiek būvēti, uh, Mēs uzskatām, ka galvenās problēmas, kur mēs varam jums palīdzēt, ir eh, mēģināt risināt piekļuvas informācijai problēmu, tāpat arī piekļuvi tiesību iestādēm. Paldies, Pols Mērfijs, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu pateikties mūsu viešņai par ļoti skaidro uh, prezentāciju. Uh, ar Nolīnu mēs jau esam runājuši par to, ka tas ir tāds kā mikrokosms tai politikai īrijā, kas ir izvērsta pēdējo 10-15 gadu laikā. Nekustamā īpašuma attīstītāji kāpju visiem pār mugurām un iet pār līķiem, lai ieviest savus projektus šajā gadījumā arī viņu peļņu un vēlmes ir svarīgākas nekā vietējo dzīvotāju dzīves kvalitāte vai kādas citas tiesības. Tāpat arī svarīgākas nekā Eh, kopienas intereses, kurā dzīvo strādājušie cilvēki un veci cilvēki. Un šie iedzīvotāji ir iestājušies pret šiem projektiem. Tas ir ļoti skaists piemērs tam, kā vietējie iedzīvotāji var pretoties šādiem lieliem projektiem. Tiešām neticami, ka plānošanas iestādes uh, Eh, protams, viņas veidoja šīs te kārtes, un viņi atzīst to, ka pastāv plūdu briesmas šajā teritorijā, un tomēr eh, viņi at, ir izsnieguši būvniecības atļaujas šajā te aplūdušajā un aplūstošajā reģionā kaut ko būvēt. Video mums ļoti skaidri parāda, kas var notikt nākotnē. Ir bijuši četri lieli plūdi šajā teritorijā pavisam nesen, un ja šie plūdi turpinās turpināsies ar tādu pašu frekvenci, tad domājams, ka pavisam drīz būs nākamie plūdi. Ja tiks uzbūvētas šīs te augstās daudzdzīvokļu mājas, tad, protams, varētu rasties ļoti nepatīkama situācija. Noelīna šeit pieminēja pamatiesību hartu, man liekas, gluži vietā. Runa ir par piekļuvi tiesību sargājušām iestādēm, par vecu cilvēku nediskrimināciju. Ko mēs varētu darīt? Domāju, ka mums jācenšas palīdzēt šai vietējai kopienai, kas nostājas pret nekustamā īpašuma būvniekiem un attīstītājiem. Es uzskatu, ka mums jāpieprasa, lai šis lūgumraksts paliktu atvērtā stāvoklī. Ja būtu iespējams, mums vajadzētu braukt uz īriju Mm, uh, un, ja nu mēs brauktu kādā citā jautājumā uz īriju, tad vajadzētu ieplānot braucienu arī uz šo te mazo pilsētiņu Viklaus grāfistē, kur cilvēki izjūt patiešām lielu spriedzi. Iespējams, ka vietēji cilvēki uzvarēs šeit tieši tādēļ ka šī zeme, par kuru ir runa, šobrīd pieder valstī. Tā tad tā pieder nodokļu maksātājiem, un tiem būtu savs vārds sakāms. Vajadzētu izvērst ļoti plašu kampaņu, un kampaņas mērķim vajadzētu uh, būt tādam, ka vismaz nenotiek būvniecība, neturpinās būvniecība. Un tad vajadzētu pārplānot visu šo pieeju, un, un līdz šai pārplānošanai būtu jāgaida vismaz daži gadi, un tas mums dotu laiku. Paldies!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 Jā, mēs zinām, ka arī īrijā darbojas lūgumrakstu komiteja, bet pirms uh, doties uz īriju, mums varbūt vajadzētu iegūt vairāk informācijas. Jā, protams, ka nevienmēr cilvēka saprāts ir tik uh, uh, loģisks un ka cilvēki vienmēr darbojas tik loģiski, nu varētu teikt, ka tādos apgabalos, kas ir pakļaut plūdu riskam, prātīgi cilvēki neko neceļ, bet, nu, diemžēl bieži vien realitāte pierāda pretējo. Un, ja mēs runājam par uh, vadlīnijas īstenošanu, dalību valstīm ir jārīkojas saskaņā ar uh, tām vadlīnijām, kas ir noteikts, uh, piemēram, apgabaliem ar uh, palielinātu, paaugstinātu plūdu risku. Protams, E, ir jāsaprot, vai tas, ko mēs šeit sakām, ir pamatoti, vai varbūt jūsu gūtās atziņas ir pilnīgi atšķirīgas. Nu, īsti apmierinoši tas nav, jo lūgumraksta autori arī vēlas, lai nodokļu maksātājiem nerastos e, liek skaitējums. Ja, piemēram, tiek celti, celtas ēkas vietās, kas pakļautas plūdu riskam, nu, tas, protams, nodarīs kaitējumu iedzīvotājiem. Es gribētu saņemt arī atbildi no īrijas iestādēm, kas tad īsti ir patiesībā, kas notiek patiesībā, ja mēs uh, dosimies uz īriju, mums šķiet jāņem līdz gumijas zābak, vai ne? Domnule Buštināru. Paldies, Bostināru kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, pirmkārt lūgumraksts jāpatur atvērts, otrkārt tiešām mums vajadzētu rakstīt vēstuli īrijas varas iestādēm, lūdzot iesniegt mums savu situācijas izvērtējumu. Jo pirmais uh, priekšnoteikums būvniecībā ir būvatļauja. Ja tā ir piešķirta, tad uz kāda pamata un kādi ir juridiskie, kādi tehniskie pamatojumi tam? Protams, ka tam ir, ar to ir saistīta arī ļoti daudz citi, citas struktūras, apdrošinātāji, vietējā pašvaldība, nākamie māju īpašnieki. Mums ir ļoti svarīgi saņemt visaptarošu un pilnu atbildi no īrijas varas iestādēm. Un Varbūt šo jautājumu vajadzētu iekļaut darba kārtībā arī tad, kad eh, mūsu komitejas delegācija viesosies īrijā nākamgad. Paldies par uzmanību! Paldies Bostināru kungam. Tieši tā arī rīkosimies. Nosūtīsim vēstuli īrijas varas iestādēm, kurā lūksim viņiem paskaidrot situāciju. Aukens kundze. Es izteikšos pavisam īsi. Es gribu pilnībā atbalstīt to, kas šeit tika teikts. Un vēl pavisam īsts komentārs. Uh, Eh, par mūsu nemitīgo cīņu ar komisiju. Kādā mērā mēs varam izslēgt pamattiesības? Protams, protams, mēs zinām to pāntu, ko jūs citējāt no pamattiesību hartas. Mēs zinām, ka mūsu uzdevums nav to it kā piemērot, it kā Eiropas Savienības tiesība akti netiek pārkāpti. Taču pamattiesības vijas cauri Eiropas tiesību aktiem. Uh, Pamatiesību harta ir iekļauta līgumā, un tādēļ tas ir pārāk vienkārši teikt, do, brauciet atpakaļ uz īriju un cīnieties tur. Es domāju, ka tas ir ļoti drosmīgi, ka viņi ir ieradušies šeit, un mums ir arī zinām daļa atbildības par to, lai īrijas pilsoņi netiktu pakļauti šādām atvainojiet stulbām idejām un zemes izmantošanai. Šorīt mums bija debatas par ekonomiku un vidi. Šeit mēs saskaramies ar ļoti skaidru piemēru tam, cik tuvredzīga var būt ekonomika. Pat vidējā termiņā mēs varētu saskārties šeit ar milzīgi lielām izmaksām, tādēļ, ka tiek pieņemti tik tuvredzīgi lēmumi. Tas nav ekonomisks veids, kā uh, attīstīt e, teritorijas plānošanu. Man izklausās, ka šie te īrijas būvnieki vispār neko nesaprot par to, kas notiek ar pasaulē. Viņi domā, ka beigsies plūdi. Es atvainojos, bet man jums slikta ziņa, tie nekādā gadījumā nebeigsies. Paldies! Vai Makmānus skundz gribētu vēl kaut ko piebilst nobeigumā? Jā, labprāt. Pirmkārt, es gribētu pateikties par to, ka mūs uzklausījāt un atbalstījāt. Šo kampaņu mēs esam izcīnījuši pret ļoti, ļoti lielu korporāciju, kas ir ļoti bagāta. Kampaņa ir ļoti sarežģīta, to ir ļoti grūti vest, ļoti grūti ir likt cilvēkiem ieklausīties mūsos. Uh, Š, viens no iemesliem, kādēļ šī trakā schēma it kā sā, tika sākta īstenot, ir tā, ka tā bija pārāk briesmīga, lai kāds vispār to turētu aizdomās. Šie politiķi, kas uh, Eh, izstrādāja tādu zonu, rīkojās daudz sliktāk nekā četrus gadus vecs bērns. Un skaidrs, ka šie politiķi nav nekādu briedumu pakāpu sasnieguši. Taisnību sakot, es nesaprotu, kāpēc cilvēku tiesību harta e, attiecas uz mums tikai tad, kad dalība valsts pārkāpja Eiropas tiesību aktus. Šī te harta taču ir Eiropas tiesību akts pat par sevi, tā ir līdz ar to tiesību akts, jeb kurā dalība valstī. Katram pilsētam cilvēkam ir tiesības uz personisko cieņu, uz dzīvi, uz normāliem dzīves apstākļiem, un manā kopienā tas netiek ievērots. Ar šiem te plūda aizsardzības uh, eh, uh, eh, dāmpjiem uh, kas tiek būvēti, kas notiks tad, ja tie netiks labi uzturēti, un mūsu pašvaldībai ir ļoti slikta pieredze ar dažādu konstrukciju uzturēšanu, vai ja šie dāmi tiek pārauti, tad būs pārāk lielas briesmas, mums vēl sliktāks nekā bez šiem te mūriem. Jo mūri, ja tie sabruks vai ja tie tiks bojāti, tad ūdens, kas izkļūs ārpus tiem, tie nevarēs vispār, ūdens nevarēs nokļūt atpakaļ upē. Runa ir par astoņu akru lielu platību, kurā tie ir uzbūvētas piecas nelielas mājas. Ja tiek uzbūvēts vēl kaut kas cits tur un arī šie te dāmbi, tad vispār visa mūsu kopiena pārvērtīsies par ezeru. Nekādu kompensāciju, nekādu naudu nespēs kompensēt zaudētās dzīvības. Mana māja ir aplūdusi divi divas reizes laivas brauc pa manu ielu un esmu saņēmusi apdrošināšanas kompensāciju, bet ir citas mājas, kas vispār nevar saņemt tā, nekādu kompensāciju no apdrošinātājiem, tādēļ, ka viņu mājas ir uzbūvētas ļoti riskantā zonā un neviens apdrošinātājs neņems to apdrošināt. Ja cilvēka aizies bojā šajā situācijā, tad vispār nekāda kompensācija nevar būt. Paldies! Paldies, Makmānas skundze! Pārējām pie devītā punkta. Lūgumraksts numur 1311, 2010. gads. Šo te lūgumrakstu ir iesniedzis Alejandro Sančes Garcia par koncepcijas pašvaldības e, rīcību, proti par zemes īpašuma apbūves projektu ietekmi uz vidi Gibraltārā. E, Lūguma raksta autors nav ieradies, tādēļ došu vārdu uzreiz komisijas pārstāvim Breikland kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Uh, Mēs esam jums iesnieguši ļoti plašus paskaidrojumus par to, kādēļ mēs uzskatām, ka šeit apvienotā karaliste nav pārkāpusi Eiropas Savienības tiesību aktu. Saņēmuši šo lūgumu rakstu pagājušā gada septembrī, mēs sākām izmeklēšanu, pārbaudījām ietekmes eh, novērtējumu kvalitāti, tas bija kvalitatīvs ietekmes novērtējums, tāpat arī pārbaudījām to, kā notika inspekcijas no Spānijas ūdens pārvaldes iestādes būvniecības periodā. Uh, tika noskaidrots, ka nekāda uh, nevēlama ietekme uz visu teritoriju nav notikusi. Būvniecība sākās jau 90. gadu beigās, un lūguma raksta galvenais projekts bija Natūra 2000 objekti divi objekti. Mēs, ka tie tiekot apdraudēti rūpniec, e, celtniecības veidā, Gibraltāra sniedz atbildi, ka nav nekādas sliktas ietekmes. Ir divi tātad šie te objekti - Marinos Marismas del Rio un Estrečo Oriental, un tie netiek ietekmēti. Spānija un apvienotā karaliste šo te lietu ir iesniegušas tiesā, notiek šis te tiesas strīds un nav zināms, kā tas beigsies. Alīnijā it kā tiekot zaudētas smiltis pludmalē. Apvienotā karaliste gan nesaskata nekādu saistību starp šo būvniecību un smilšu zaudēšanu. Mēs esam tātad izpētījuši visas šīs te sūdzības līnijas, uzdevuši jautājumus Gibraltāras varas iestādēm, tās ir sniegušas izsmeļošas atbildes un nekādu uh, pārkāpumu mēs nesaskatām šajā te Gibraltāras rīcībā. Vai ir vēl kāds, kas gribētu izteikties par šo jautājumu? Neviens vairs nevēlas izteikties. Es un uzklausīšu Eiropas komisiju. Esam, komisija uzskata, ka šeit nav problēmu sastāv un tādēļ mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu. Tālāk mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Devītais punkts ziņojums par faktu vākšanas braucienu uz Itāliju. Uh, kas notika 2012. gada oktobrī. Došu vārdu tiem deputātiem, kas piedalījās šajā braucienā, un pirmā no šiem te runātājiem būs Aukens kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu vienīgā no klātsošiem deputātiem, kas bija pilntiesīga delegācijas locekle. Otrs, otrā pilntiesīgā locekle bija Džudīta Mēvisa, kas šobrīd atrodas Grieķijā. īsi pastāstīšu par šo braucienu. Kāds bija brauciena mērķis? Mērķis bija tāds, ka mums atkal un atkal nākas satraukties par ar problēmām, kas saistīts ar slikto atkritumu apstrādi Itālijā. Un tas ir būtiski atstājis mums tādu ļoti sliktu mantojumu. Gadiem ilgi atkrituma apstrāde ir bijusi ļoti sliktā stāvoklī Itālijā, līdz ar to mēs varam runāt par nevērīgu attieksmi pret Itālijas pilsoņiem un Eiropas tiesību aktiem. Atrodoties Itālijā, reizēm rodas tāda sajūta, ka visi tiesību akti par atkritumu apstrādi un arī atkritumu apstrādes direktīva ir eh, tāds kā sadomāts uh, teksts, kas Itālijai nav saistošs. Pirms mēs devāmies uz Itāliju, pētī komiteja eh, Eiropas komisija nolēma vērsties Eiropas Savienības tiesā, ierosinot pārkāpumu procedūru pret Itāliju tieši šajā jautājumā. Eh, Eiropas komisija vēlējās uh, uzlikt sodu naudu Itālijai par atkritumu apstrādes problēmām. Tad, kad bijām Itālijā, tad reizēm radās tāda sajūta, ka uh, Itāļi labprātāk izpild sankcijas, proti maksā sodus, nevis sakārto šo atkritumu lietu. Brauciens bija ļoti labs. Tas bija ļoti koncentrēts, intensīvs darbs šī brauciena laikā. Un eh, šī te, šīs te brauciena, šī delegācija arī izpelnījās ļoti lielu uzmanību. bija tādi jautājumi, kuros mēs sasniedzām arī pozitīvus rezultātus. Tā tad nebija tikai skandāls vien, bet ir arī cerība, ka nākotnē kaut kas varētu uzlaboties notika tikšanās, kurā piedalījās valsts, mi, valsts uh, eh, vidas ministrs Klīnīkungs. Tā bija ļoti laba tikšanās, kurā piedalījās daudz cilvēku. Klīnīkungs apzinājās problēmas nopietnību, viņš arī saprata, kuri ir tie jautājumi, kas būtu jārisina. Viņš teica, ka nedrīkst uh, vienkārši paciest un pieļaut to, kas notiek. Šajā sēdē piedalījās arī reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji, un sēdē kļūst skaidrs, ka viens no galvenajiem problēma jautājumiem Itālijā ir administratīvā sistēma. Es atvainojos Itālijas kolēģiem, taču jāsaka, Itālijā valda administratīvs hauss nav iespējams atrast atbildīgo. Nekur pēc tam, kad ministrs bija pamet šo sēdi, mēs mēģinājām debatēt ļoti atklāti, un mēs redzējām, ka itāļi novēla atbildību viens uz otru. Tas ne, es neesmu vainīgs, tas ir viņš, un viņš nav vainīgs, tā ir viņa. Tiešām smieklīgi. Bet patiesībā sakot, tie bija smiekli caur asarām. Es nevarēju saprast, vai man jāsmējas vai jāraud par visu šo situāciju. Nākamajā dienā notika tikšanās Neapolē. Es gandrīz vien nokritu no krēsla, jo reģionālais vidas ministrs teica, ka viņam ir 551 mērs kampaņas provincē, kas jāņem vērā, kur viedoklis jāņem vērā. 551 mērs aktu kungs. Nu, protams, ka tādā valstī, kur nav radīta nekāda administratīvā sistēma, kurā cilvēki var atrast atbildīgo, nekas labs nevar notikt. Neviens nesaprot, kā tiek pieņemt lēmumi, un nekāda uzlabojuma arī nevar tikt panākti. Es domāju, ka mūsu ziņojumā arī ļoti skaidri jānorāda, ka administrīvā sistēma Itālijā haotiska. Atkrituma direktīvā skaidri ir teikts, ka ir nepieciešama laba pārvaldība. Itālijā nav nekādas labas pārvaldības. Pilsoņi un varas iestādes netiek galā ar problēmām tādēļ, ka valda šāds administratīvs hauss. Apmeklējām vairākas vietas Itālijā, Malakotu, redzējām atkrituma apstrādes, pārstrādes sistēmu tur. Pirmā reizē mums gan bija lielāka piekļuve dažādiem objektiem kampaņā, šoreiz mazāk. Pirmajā reizē mēs gandrīz vai varējām pieskarties tam, ko redzējām. Šoreiz tas, ko redzējām Malakotā, bija liela atkrituma pārstrādes vieta, nu, tāda kā atkrituma uzglabāšanas vieta, kur atkritumi vēl nav sašķiroti. Atkritumi tiek piegādāti melnos atkrituma maisos. Nu, neviens cilvēks jau neredz, kas ir iekšā šajos melnajos maisos. Nu, Dānijā atkrituma pārstrādes um, iestādes nepieņem necaurskatāmus, necaurspīdīgus maisus. Uh, Malgrātā es redzēju, ka visi atkritumi tika ielaisti sasmalcināšanas iekārtās un pēc tam notika šķirošana. Bet tas taču rada milzīgas problēmas, ja nešķirots atkritumus sakapā. Neviens nezin vispār, kas tur ir šajos maisos. Visi maisi tiek laisti šajā te, šajā te mm, eh, sagriešanas aparātā. Gan Latio, gan Citās vietās mēs redzējām, ka ir ļoti liels problēmas ar veselību, kas saistās tieši ar atkritumiem. Domāju, ka mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, kā šie veselības jautājumi, kā tiek skarts cilvēku veselība. Vēl mēs bijām Amakā, kur bija drausmīgs mirt laiku pa laikam. Man ir arī astma turklāt. Tādēļ es to ļoti izjūtu. Nu, varbūt, ka šī te smaka nav tik slikta, nav indīga, teiksim, taču tā bojā cilvēku dzīves kvalitāti. Tā ir tikpat kaitīga kā troksnis. Ja cilvēks dzīvo ļoti trokšņainā vidē, tad viņa dzīves kvalitāte tiek mazināta, un tāpat arī ar šo te smaku. Lūguma raksta autori uzskata, ka smaka nāk no lielās komposta zonas, kas izvietot pie viņa pilsētas. Vietējā pašvaldība saka, ka smaka nākot no dedzināšanas e, fabrikas, proti, no atkrituma dedzināšanas vietas. Viņi, nu, neviens nezina, no kurienes tā patiesībā nāk. Un visbeidzot, pagājušo trešdienu bijām Neapolē atkal, un tur bija tikšanās. Šī tikšanās daudzajādā ziņā uzskatām par ļoti veiksmīgu. Uh, Tajā piedalījās daudzi lūgumrakstu uh, autori, delegācija, tātad Judīta un es, tāpat arī Masonī kungs, kurš bija vienīgais itāls, kas bija klāts šajā delegācijā. Mēs piedalījāmies šajā sēdē. Cilvēki ļoti uzmanīgi uzklausīja lūgumrakstu iesniedzējus, klausījās viņu sūdzībās, un šīs sūdzības tika apkopotas. Pēc tam tikāmies ar pašvaldības pārstāvjiem. Reģionālais ministrs Romāno un arī jaunais Neapols mērs Demagistris kungs. Viesa mūsos cerības par kaut kādiem uzlabojumiem tuvākajā laikā. Es domāju, ka mums ir jāuzslavē Neapolis pašvaldība par to, ko viņi ir sasnieguši. Pirms diviem gadiem situācija bija gluži dramatiska, tagad tā ir mainījusies, atkritumi tiek savākti pie visām mājām, viņi mēģina tos pārstrādāt. Ir uzbūvētas atkrituma dedzināšanas fabrikas, bet ne tikai tās. Domāju, ka mums vajadzētu uzslavēt eh, Neapolas pašvaldības darbu. Un izklausījās, ka ministrs Romano uzskata, ka ap šo jautājumu nevajadzētu izvērst tālākos konfliktus, ka uzsāktais darbs ir jāturpina. Agrāk šo te atkritumu izgāstuvis. Mm, ir bijušas vecā parauga atkrituma izgāstus, taču tagad notiek pārēj uz jauno sistēmu. Man ļoti žēl, ka Jārkungs nebija mūsu delegācijā, jo es domāju, viņam šis brauciens noteikti liktos ļoti interesants, bet Jārkungs pats negribēja braukt. Es uzrakstīšu pārskatu par šo braucienu un ceru, ka varēšu jūs iepazīstināt ar to jau decembrī. Gribu pateikties arī mūsu komitejas sekretariātam par lielisko darbu, ko tas paveica. Es domāju, ka ir vēl viena lieta, kas ir ziņojumā jāpiemina. Šī ir pirmā reize, kad es biju braucienā ar sinhrono tulkošanu, un tā bija lieliska. Mūsu darbība bija daudz efektīvāka, izmantojot sinhrono tulkojumu visos pasākumos, jo tādējādi mūsu darbinieki, kas piedalījās šajās sēdēs, arī varēja piedalīties un visu dzirdēt, tādēļ, ka bija sinhronā tulkošana. Darbs līdz ar to bija daudz efektīvāks. Es gribu pateikties sekretariātam par šo te pieeju. Es ceru, ka arī nākotnē tas tā notiks. Nu, protams, kādam jāstiepj uz muguras visas šīs iekārtas, taču tas ietaupa laiku salīdzinot ar konsekutīvo tulkošanu un ļauj sēdēm notikt uh, daudz efektīvāk. Paldies, Galtierī kungs, došu vārdu jums. Paldies, Priekšsēdētājs kundze, paldies arī Aukens kundzei par šo plašo izklāstu. Viņa mūs iepazīstināja ar šo no nu, dienu interesanto ceļojumu. Daudzi no nu mums piedalījās šajā braucienā kā deputāti no attiecīgiem reģioniem. Es gribēju piemetināt vēl divas detaļas. Un gribēju, lai tas tiktu ņemts vērā arī ziņojumā. Protams, pirmām kārtām nevienam nebija šaubu, ka ir ārkārtīgi uh, nepieļaujama situācija, proti attiecīgās varas iestādes neuzņems savu atbildību. Tās ir vienkārši bezatbildīgas. Daudzās eh, Itālijas vietās Uh, atkritumu šķirošana netiek ievērota, un normas arī vienkārši tiek ignorētas. Pat vides ministrs Klinīkungs saprot, ka ir nepieciešams darīt ko vairāk. Un vēl Daudzi lūgumraksti ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu apgabalos ap Romu. Kā mēs varētu uzlabot situāciju? Ir jāparūpējas, lai atkritumu apsaimniekošana notiktu saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Bet kāda ir patiesā problēma? Daudzi lūgumraksti raksti tiek saistīti ar tiem risinājumiem, ko ir atradis eh, atbildīgais ierēdnis un īstenībā eh, ļoti daudzas no pieņemtajām normām nevis palīdz īstenot visu Eiropas modeli, bet gan to aizkavē. Ir izveidots eh, pagaidu atkritumu poligons uz 18 mēnešiem, uh, Un es gribu teikt, ka tas ir patiešām neveiksmīgs risinājums. Kādus argumentus izmantoja komisārs? Tie bija vispār galīgi neapmierinoši. Pagaidu atkritumu poligons varētu kļūt par pastāvīgu poligonu un mēs atkal varētu piedzīvot to, ka vajadzējās iestādes nevar uh, sasniegt atkritumu apsaimniekošanas standartus, ko nosaka ES. Mēs nerunājam tikai par to, ka visas šīs apgabals būs piegāsts pilns ar atkritumiem, bet eh, mēs gribam teikt, ka ir jāievēro normas un, eh, diemžēl, iestādes neievēro Eiropā noteiktos standartus. Īstenībā tas ir vājais ķēdes posms, vājā vieta un ministrs īstenībā eh, visus trumpļus ir līdzis uz vienu šo risinājumu, bet viņam varē, vajadzētu domāt eh, daudz eh, plašāk. Ziņojumā tam ir jāpievērš vairāk uzmanības. Un izskanēja arī jauns priekšlikums, proti lūgumraksta autori vēlas, lai būtu piedāvāti arī kaut kādi alternatīvi risinājumi šai samilzušajai problēmai. Un eh, ko, ko varētu darīt? Piemēram, 572 divas tonnas, 572 tūkstoši tonu atkritumu kaut kur ir jāliek, un mums ir jāsaprot, ka uh, ir jābūt labākiem atkritumu apsaimniekošanas standartiem un izmantojot uh, esošos atkritumu poligonus Lācijo reģionā ir iespējams uh, izvairīties no šo mm, iekārtu veidošanas. Īstenībā lūguma raksta autori ļoti smagi strādājuši pie šī uh, um, lūgumraksta, un viņi vēlas, lai ministrs un attiecīgās iestādes uzņemtos savu atbildības daļu. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies. Es domāju, ka nav nepieciešams tik daudz piemetināt. Aukens kundze ļoti labi un detalizēti atainoja to, kas notika delegācijas ceļojuma laikā Itālijā. Protams, jāsaka, ka ir uh, zināms apjukums, ņemot vērā to, kura administrācija, kura struktūra ir atbildīga par kuru jomu. Jau pirms diviem gadiem uh, mēs šo jautājumu uzdevām komisāram, un uh, valdības ieceltais komisārs ir atbildīgs par šī jautājuma risināšanu. Galtjērī kungs jau teica, ka pusotru gadu atbildīgais komisārs mēģina panākt, lai tiktu izveidots jauns atkritumu poligons. Viņš tāpat ir veicinājis atkritumu šķirošanu. Mēs apmeklējām vienu atkritumu poligonu, kas netiek izmantots pietiekam. Malagrota tiek izmantots tikai par 20%. Manuprāt, par šo jautājumu ir jāturpina diskutēt. Nu, gan mums eh, komitejā, gan arī eh, gatavojot ziņojumus. Mums ir ļoti detalizēti jāizskata viss problēmas būtība. Ja te ir konstatēta līguma pārkāpšana, tad, protams, eh, ir jāturpina izmeklēšana. Es esmu itālis. Un, ja līgumi ir pārkāpti, tad ir jāturpina pārkāpuma procedūra. Mēs runājam arī par neapstrādātiem atkritumiem, kas tiek uh, izgāsti šajos poligonos. Gautieri kungs teica, ka Montedelor taču arī tiek plānots eh, iekārtot šādu jaunu poligonu. Un, protams, ir jāņem vērā arī pilsoņu vēlms, viņi ir jāiesaist šo problēmu risināšanā. Un, īstenībā, pilsoņu viedoklis ir pilnīgi pretējs institūciju paustajam. Es uzskatu, ka lūgumrakstu komitejai ir jāinformē komisija par pirmo pārkāpumu procedūru un citām procedūrām, kas netika ievērotas. Atkritumu direktīvā nav nekā nesaprotama un, ja tiek runāts par jaunu poligonu veidošanu, tad ir jāņem vērā nevien zinātniskie un vides apsvērumi, jākonsultējas arī ar pilsoņiem. Ja mēs runājam par to, ko dara komisārs, kas ir atbildīgs, par atkritumu apsaimniekošanu. Nu, domāju, e, vispār šis piedāvājums ir tāds visai nepārdomāts. Proti, ka komisārs var pieprasīt atkāpes e, jebkurā likumā, bet tā tas nav. Komisārs var pātrināt procedūru, bet viņš nevar visu laiku piemērot atkāpes likumiem. Mums ir jābūt vaļsirdīgiem, ir jāvalda caurskatāmībai Un ir jābūt arī objektīviem, neskatoties uz to, kurā vietā uh, rodas problēmas. Tā tad ir jābūt arī tādai uh, geogrāfiskai objektivitātei. Jāsaprot, ka jautājums ir ļoti smags un tas skar lielu Itālijas teritoriju. di onnipotenza. Ecco. Šie, šie ierēģi eh, eh, arī, piemēram, komisārs ir atbildīgs arī par citu poligonu izveidi un tika izveidota viena atkritumu apsaimniekošanas iekārta pēc Romas eh, pieprasījuma. Šis poligons atrodas 50 km no Romas, un tad uh, uz turieni ir jāsūta mašīnas, kas izgāž atkritumus, bet ir vairāki poligoni, kas netiek pilnībā izmantoti, un tajos varētu apsaimniekot visus atkritumus, kas tiek uh, saražota Romā. Bet nekas netiek darīts, lai šīs iekārtas un poligons izmantotu efektīvāk. Nē, vienkārši tiek domāts par atkal jaunu un jaunu poligonu izveidi. Mēs otrajā apmeklējuma dienā eh, tikāmies ar atbildīgiem ierēģiem, tikāmies ar pilsoņiem, un pilsoņi bija ļoti nobažījušies, jo ir patiešām ārkārtīgi liels piesārņojums eh, konkrētos eh, Itālijas apgabalos, ņemot vērā aizvien attīstošos uh, industrializāciju un uh, atkritumi tiek dedzināti, atkritumi tiek izgāsti, un tas nodara lielu kaitējumu uh, attiecīgā apgabala videi. Domāju, ka mums ir ļoti kritiski jāvērtē attiecīgo ierēģiņu darbība un izturēšanās. Es, protams, e, varu saprast to, ko teica Aukens kundze, bet ierēģiem arī ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Mums jāsaprot, kurš par ko ir atbildīgs, jo komisāra darbība pēdējā pusotra gada laikā nav bijusi īpaši uzslavējama. Un ir jāsaprot, vai komisāru eh, arī var pakļaut pārkāpumu procedūrai, jo regulas ir jāievēro un ir jāievēro arī saskaņotība ar atkritumu direktīvu. Paldies, Anģelīlī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu. Galtjērī kungam un Milāno kungam. Un gribēju pasvītrot ka mums galvenokārt ir jāpievērš uzmanība Monti del Ortačo eh, izgāstuves problemātikai. Pilsoņi ir nobažījušies, jo šis pagaidu risinājums vienā brīdī varētu pārcelt par pastāvīgu risinājumu, un Mums tas nav paprātam. Pagaidu alternatīva. Mm, varētu nozīmēt arī to, ka vietējās iestādes neapzinās, ka īstenībā situācija ir eh, samilzusi, ka ir jārīkojas eh, saskaņā ar ārkārtas procedūrām netika ņemtas vērā pilsoņu intereses, viņi netika pietiekami uzklausīti, viņi nedrīkstēja izteikties un. Bet uh, pilsoņi bija patiešām aktīvi, viņi iepazinās ar dokumentiem, viņi savāca ļoti daudz pārakstu, bet neviens viņus neuzklausīja. Viņi it kā drīkst izteikties, viņi drīkst uh, iepazīties ar dokumentiem, apkopot tos. bet nav tādas uh, informācijas apmaiņas, nav šīs atgriezniskās saiknes starp ierēdniecību un pilsoņiem, un tā radās tikai tad, kad mūsu komitejas delegācija varēja doties uz Itāliju. Un tas īstenībā pilnībā neņem vērā pilsoņu intereses. Malagrota poligons tika slēgts. Un īstenībā jāsaka, ka reģionā notika pilnīgi ekoloģiskie noziegumi, un pilsoņi bija pārliecināti, ka slēdzot Malagrotas poligonu, tiks izveidotas sanācijas stratēģija visā reģionā, kas varēs palīdzēt atveseļot vīdi. Bet tad malā grota tiek slēgts un tiek atvērts Malantoročo poligons, tiek izsniegt atļauju uz pusotru gadu, bet neviens netīs, ka pēc pusotru gadu arī šis poligons tiks slēgts. Es gribēju teikt, ka mēs ar komitejas kolēģiem sekojām tam, kas notiek uz vietas Itālijā. Es gribēju teikt, ka Eh, arī Itālijas pilsoņi ļoti augstu vērtē mūsu komitejas darbu. Esmu pilnībā pārliecināta, ka gan eh, pēti komiteja, gan parlaments ir daudz panākuši šajā jomā. Paldies, un tagad Bostināru kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dārgie kolēģi, ir jāpasaka, ka pētī komitejas rezolūcija uh, un lēmums sūtīt uz Itāliju mūsu delegāciju, kas uz vietas iepazīsies ar situāciju, bija ļoti uh, veiksmīga pieredze. Mēs varējām uz vietas pārliecināties par to, kas notiek uh, attiecīgajās teritorijās. Un tie, kas delegācijas ietvaros devās uz Itāliju, mums šodien pastāstīja par tur redzēto, un mēs varējām pārliecināties, ka lēmums doties uz Itāliju bija patiešām pareizs. Mēs patiešām varētu paši sev uzslavēt par paveikto. Tas tik bieži nenotiek. Gribēju teikt, ka šis jautājums ir licis lauz daudzus šķērpus arī e, pētī komitejas sēdēs. Un tagad daži fakti. Jāsaka, ka gadījums ir ļoti smags. Mēs runājam. Kā to labāk pateikt? Mēs eh, taču nenājam par kaut kādu valsti ārpus Eiropas Savienības. Nē, mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valsti, par vienu no dibinātāju valstīm, kur atkārtoti e, tiek konstatēti pārkāpumi. Normas vienkārši ilgu laiku tiek ignorētas, regulāri notā, notiek pārkāpumi, tiek pārkāpti gan vietēji likumi, gan Eiropas likumi. Mēs atkal par to varējām paši pārliecināties, tādēļ Eiropas pilsoņi patiešām ir ārkārtīgi noraizējušies. Un es domāju, ka arī atbildīgajām iestādēm beidzot ir jāsarosās. Tāpat varu pateikt, ka tas jau nenotiek tādā valstī, kur tehnoloģiskās un administratīvās kapacitātes būtu gauži nabadzīgas, bet mēs taču runājam par lielu, bagātu valsti, kuras rīcībā ir visādas tehnoloģiskās iekārtas un arī administratīvās struktūras ir uh, tādas uh, diezgan pamatīgas. Es esmu Itālijas draugs, man, š, manī šī valsts uh, izraisa abrīnu, bet uh, tagad man šķiet, ka mēs runājam par kaut kādu viduslaiku valsti, nevis par attīstītu 21. gada, 21. gadsimtā dzīvojušu Eiropas Savienības dalību valsti. Es eh, gribēju runāt par mūsu kolēģu darbu. Gribu teikt, ka visi ir patiešām paveikuši daudz, lai varētu atrast kaut kādu risinājumu šai milzīgai problēmai. Mums pašiem ir jāuzņemas sava atbildības daļa, ir jāpieprasa rīcības plāni, un jāparūpēs par to, lai centrālās, reģionālās un vietējās iestādes uh, Itālijā varētu sadarboties pietiekam labi un beidzot izskaust šo milzīgo problēmu. Ir jāiesaist pilnīgi visu līmeņu pārvaldes, uh, lai kaut ko darītu lietas labā. Un tad gribēju pieminēt uh, vēl ko tādu, kas man rada lielas bažas šī pārvalde ir taču atkrituma apsaimniekošana, bet atkrituma apsaimniekošana ir kļuvusi par eksporta produktu. Rumānijā mēs iepazināmies ar informāciju, kas šādus faktus apstiprina, proti Itālija eksportē savus atkritumus. Rumānijas presē mēs par to varam lasīt regulāri, Proti, esam dzirdējuši, ka arī itāļu mafiozī piedalās šajā biznesā. Tas ir kļuvis par ienesīgu uzņēmēju darbības rūpalu. Un parlamentā darbojas Krim komiteja. Krim komitejai vajadzētu ļoti rūpīgi iepazīties ar šo parādību un pret to cīnīties. Nu, jo kas tāds mums galīgi nav vajadzīgs, nu šāda te noziedzīga atkrituma apsaimniekošana. Uh, Eiropas Savienībā nav iedomājama, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tā pieņems plašumā. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, un pēc tam Aukens kundze varēs uh, mm, bilst noslēgumu vārdus. Lūdzu, komisijas pārstāvis. Domnul Kodesku. Thank you, Paldies, priekšsēdētais kundze. Jūs jau būsiet informēta par to, ka arī Eiropas komisija ir ārkārtīgi noraizējusies par to, kā Itālijā apsaimnieko atkritumus. Ir uzsāktas vairākas pārkāpuma procedūras pret Itāliju un e, bija arī piespiest soda nauda. Mums e, ir izveidojusies sadarbība ar Itālijas iestādēm, it sevišķi centralizētā līmenī, bet kolēģi jau pareizi norādīja, ka pastāv ārkārtīgi daudz trūkumu un uh, ir sajaukums, sajukums starp dažādām uh, kompetencēm gan vietējā, gan reģionāla līmenī. Un, protams, arī īstenošana nenorisinās tik raiti, kā mēs to vēlētos. Tālāk par šiem nelegālajiem poligoniem komisija uh, izlēma uh, otro reizi vērsties tiesā, lai tiktu piespriest soda nauda. Uh, ir sasniegts patiešām progress, un mēs varējām pārliecināties, ka ir samazināts nelegālo poligonu skaits, bet problēma joprojām ir ļoti nopietna, un to var konstatēt daudzos Itālijas reģionos, tādēļ komisija ir sarosījusies. Ir vēl kāda pārkāpuma procedūra, kas ir ilgstoša, tā ir saistīta ar kampānijas reģionu. ES tiesa eh, pirms eh, diviem gadiem savā spriedumā teica, ka eh, Itālijā ir pārkāpti Eiropas likumi, proti atkrituma apsaimniekošanas direktīva un šāda rīcība kaitē cilvēku veselībai, reģionā dzīvojošo cilvēku veselībai un, protams, nodars kāda arī videi. Mēs uh, redzam, ka šis tas jau ir panākts, bet mums ir jāsaprot, vai ir panākts pietiekam daudz. Un uh, cilvēku veselība ir apdraudēta, mēs uh, pētām, kas notiek uz vietas, un tālāk uh, E, vēlamies izveidot atkrituma apsaimniekošanas tīklu kampānijā. Tālāk Malagrotas poligons. Komisija savā dzinumu Itālijai nosūtīja jūnijā par, runājot par atkritumu sākotnēju apstrādi, bet e, jautājums tiek izskatīts arī horizontālā plāksnē. Saņēmām arī atbildi no Itālijas iestādēm. Tas notika augusta mēnesī, un mēs tagad ļoti rūpīgi pārdomājam, kādus soļus spērt turpmāk. Gaidām arī atbildi no Itālijas. Esam ļoti noraizējušies par Malagrota poligona nākotni un. Uh, kolēģi teica, ka šis poligons darbojas tagad eh, burtiski pēdējās dienas, un mēs eh, gribam zināt, kas tad notiks pēc tam, kad tas tiek slēgts, eh, kāda risinājuma tiks piedāvāti, ko darīt ar atkritumiem, kas nekur nepazudīs. Protams, ir jāparūpējas par dažādiem risinājumiem un uh, mums ir jāturpina savas koordinēšanas darbs ar Itālijas iestādēm. Ir uh, jābūt arī uh, saskaņotībai ar Eiropas Savienības likumdošanu, proti, lai š, š, poligonos notiekošais nebūtu pretlikumīgs. Kas notiks pēc tam, kad Malagrota tiks slēgts? Arī jaunajos poligonos ir jāievēro Eiropas likumdošana, ir jāveic ietekmes izvērtējums un, protams, jākonsultējas arī ar pilsoņiem. Mēs uzmanīgi sekojam arī tam, kā notiek atkritumu apsaimniekošana Lācijo reģionā. Itālija ir pieņēmusi atkritumu apsaimniekošanas plānu. Šķiet, ka instrumenti kaut kur ir, bet eh, tie ir eh, jāizmanto pēc iespējas veiksmīgāk, un eh, atkrituma apsaimniekošanas plāns ir jāizteno dzīvē, un tas jau ir sarežģītāk nekā to uh, uzlikt uz papīra. Gribēju teikt, ka komisija ļoti uzmanīgi seko visam uh, Itālijā notiekošajam Un, eh, ja mēs redzēsim kādus pārkāpumus, tad uzreiz eh, tam sekos reakcija no komisijas puses. Paldies! Aukens kundze, vai jūs atļautu man pašai kaut ko piemetināt? Es būšu ļoti kodolīga, bet eh, varbūt, ka jūs varētu izteikties arī ļoti īsi, jo mums vēl ir koordinators sanāksme. Jā, es centīšos eh, izteikties pēc iespējas lakoniskāk, saka Okans kundze. Gribēju pateikties Itālijas kolēģiem par to, ka viņi mm, izteicās šajās diskusijās un eh, arī jūsu klātbūtne delegācijā bija ļoti vērtīga. Mēs apzinājāmies, ka oficiālā delegācijā nevajadzēja iekļaut uh, itāļu kolēģus. Uh, Jāsaka, ka Itālijas pilsoņi arī ir e, iesaistījušies dažādos konfliktos, un ja Eiropas Savienība uh, grib savu delegāciju sūtīt uz Itāliju, lai iepazītos ar problēmu, tad mums ir jābūt e, ļoti objektīviem, mums ir jānāk it kā no ārpuses, jābūt tādiem kā novērotājiem, bet Itālijas kolēģi piedalījās šajā darbā, tā teikt, no rezervistu soliņiem, un viņi arī piedalījās sanāksmēs divu dienu garumā Romā. Domāju, tas bija ļoti veiksmīgi mm, izvēlēts. Eh, ļoti veiksmīgi izvēlēt metodoloģiju. Un tagad daži komentāri. Ir izšķirīgi svarīgi, lai tad, kad cilvēku galvām pāri gāžas atkritumi tiktu izmantot uh, pietiekami efektīva likumdošana. Un ja, piemēram, poligons tiek izveidots tādā skaistā, ainaviski skaistā vidē, tad, protams, cilvēks sūdzēsies. Mums tam ir jāpievērš uzmanība, un, protams, bieži vien tur ir iejaukts arī finansiāls intereses, bet uh, jūs nevarat vienkārši ignorēt Eiropas Savienības likumdošanu, kliedzot, ka šis jautājums ir steidzams. Un tālāk, atsaucoties uz Viktora teikto par atkritumu eksportu, nu, īstenībā jūs šeit minējāt ļoti daudz faktu. Protams, arī uh, mafija piedalās šajās aktivitātēs. Uh, Un, ja mēs uh, turpinātu lietu izpētīt vēl pamatīgāk, mēs varētu konstatīt, ka, piemēram, Ziemeļa Itālijā bieži vien tiek izmantot mafija, lai atbrīvotos no atkritumiem, uh, nevis tiek maksāta cena par atkritumu apsaimniekošanu. Bet kas notiek, piemēram, Neapolē? Daži uh, ir atkritumu krāva. Uh, kas tiek sūtīta uh, uz Nīderlandi, lai tur to sadedzinātu. Nu, varbūt, ka tas ir uh, tāds normāls risinājums, uh, nevis, piemēram, uh, ka tas ir labāks risinājums, piemēram, nekā ja visi atkritumi vienkārši tiktu kaut kur turēt neapolē uz vietas. Ir jāpadomā par eh, pēc iespējas labākām atkritumu apsaimniekošanas kapacitātēm. Mēs uzdevām ļoti daudz jautājumu uz vietas, kāda ir kapacitāte, kādas ir struktūras, mums ir jāpadomā par labākā modeļa atrašanu. Bet kādas problēmas ir tajās valstīs kā Dānija un Nīderlanda? Protams, mēs varam dedzināt uh, svešus atkritumus un mēs būsim tādi kā Ziemeļa Eiropas pionieri, un mēs varēsim arī ražot enerģiju, dedzinot atkritumus, bet mums nevajag visu laiku runāt tikai par Itāliju un mafiju. Uh, Mums jārunā arī par tādām valstīm, kur notiek ļoti, kur notiek tāds īstermiņa finanšu aktivitātes, piemēram, Ziemeļa Eiropā. Nu, varbūt, ka Itālija vienu dienu sapratīs, ka nav tik labi eksportēt savus atkritumus. Tālāk par naudu runājot. Kad mēs tikāmies ar Itālijiem, viņi visu laiku lūdza naudu. Un komisija teica, ka ir nepieciešami plāni jo mēs piedzīvojam arī uh, ļoti daudz tādu fiktīvu uh, priekšlikumu. Mēs redzējām, ka daudz kas uh, pastāv tikai fantāzija pasaulē. Bet Neapolē īstenībā mēs sastapāmies ar skaudu realitāti. Tā nebija nekāda pasaciņa. Itālija, protams, ir atbildīga par līdzekļu izmantošanu un ziņojumā mums ir jāpasaka, uh, ka tajās teritorijās, kur ir uh, sasniegts progress, ir jāpiedāvā uh, finanšu palīdzība, lai varētu īstenot veiksmīgus plānus. Tātad tās uh, teritorijas, tie apgabali, kas patiešām kaut kur darījuši lietas labā, jo mēs uh, dažviet redzējām, ka kaut kas ir sakustējis uz priekšu. Paldies. Uh, lūdzu, Milāns kungs, bet ļoti lakoniski, Milāns kungs. Pavisam tāds neliels apsvērums. Komisija uzdev šo jautājumu. Jūlijā bija vēl viena uzklausīšana par vēl vienu atsevišķu šādu gadījumu, kolas gadījumu, tas arī bija no Lācijā reģiona. Un toreiz komisija apsolīja nākt klajā ar ziņojumu par Lācijā reģionu kopumā tieši lūgumrakstu komis, komis, komiteja to iesniegt. Un tāpēc gribēju vācāt, cik tālu tad, nu, ir pavirzies darbs uz priekšā šo ziņojumu, vai tam jau nebija jābūt pabeigtam. Lācija reģions tiek pakļauts novērošanai. Un tur ir ļoti daudz atkritumu sadedzināšanas uh, vietu. Un es domāju, ka ir bijis, nu, pienācis laiks šo ziņojumu jau sagatavot un iesniegt mums. Es gribu šo ziņojumu redzēt. Un otrs komentārs, komentārs drīzāk ir jautājums. Kā arī iznās uz priekš šī pārkāpuma procedūra pret eh, federālo Lācijo reģionu? Vai tika izstrādāts kāds plāns? Jo, ja tas plāns, par ko mēs šobrīd runājam, ru, šobrīd runājam taču tad, tad, tas ir tas pats plāns, tad jāsaka, te ir milzīgi daudz diskusiju jautājumu. Un Kolefero gadījumā tas, e, šis plāns nebūtu neatrisināja jautājumus. Tad tas attiec tagad arī uz Malagrotas ziņu problēmas tādas pašas. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Kā, cik vērtīgs tad bija šis plāns? Ja tagad šobrīd pilsoņi lūk atkal aicina lūgumbrakstu komiteju šo jautājumu risināt. Nu, es negribētu, lai šeit eh, komisija piemiet tāds un neņemt vērā reālās problēmas. Nē, priekšsādātāja turpina. Anželīlī kundze, es arī tikai gribēju vēl piebilst to, ka eh, komisijai vajadzētu vēl vienreiz vaicāt. Mēs jau komitejā ento reizi runājam par to, cik šausmīgi svarīgi iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā arī pilsoņus un komiteja ir paredzējusi garantēt šādu veidu darbību. Tā, lai pilsoņiem ir šāda iespēja, it īpaši mm, šādos gadījumos, izvēles izdarīšanas jomās. Nu, piemēram, izvēloties pagaidu atkritumu apglabāšanas vietu, ja varbūt kaut kāda cita veida iespējas nākotnēji jo pašreizā situācijā mm, pilsoņiem nav bijusi šāda izvēle. Paldies turpina priekšsādātāji, paldies Anģelīlī kundzei. Nu un tagad divas minūtes pārtraukums un pēc tam turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. The mountains are still there.